So, they... Labi, dāmas un kungi, ir 8 minūtes pār desmitiem. Es gribētu sākt šodienas AFET komitejas sanāksmi. Pirmkārt, es gribētu atvainojies, atvainoties, ka es vakar nevarēju ierasties, bet man bija jāuzstājas um, vienu no mana bijušā kabineta darbinieku bērēm Leisaksijā. 16. darbkārtības punkts. Gribētu sveikt Zikfrīdu Muresānu. Dārgais Zikfrīd, sveicam jūs šeit. Jūs esat budžeta komitejas referents par 2018. gada ES budžetu, un mēs runāsim par prioritātēm nākamajam gadam. Kā jau katru gadu mūsu komiteja, protams, pieņems atzinumu, un uh, balsosim augustā par budžeta grozījumiem, mēs eh, pievērsīsimies izdevumiem, kas attiec uz ārējo darbību, ceturtajā izdevuma kategorijā, daudzgad finanšu schēmā. Es piedāvāju tagad dot vārdu Sikfrīdam Mūresānam un eh, tad afet eh, referentam atzinam sagatavošanai Kristianam Predam. Lūdzu, Zikfrīd, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ka sveicat mani šodien šeit, uzņemat mani šeit. Labrīt, kolēģi, es šodien ierados pie jums, lai pirmkārt prezentētu jums galvenās politiskās prioritātes Eiropas Savienības budžetam, kuras es esmu piedāvājis un kurus, kurus mēs ar plašu vairākumu plenāru sēdē pieņēmām martā. Strasbūrā, bet otrkārt, un tas ir vēl slavīgāk, lai uzklausītu uh, kas jūsuprāt eh, ir tās prioritātes, kuras mums vajadzētu noteikt, eh, kuriem projektiem vajadzētu piemērot pienācīgu finansējumu nākamā gada eh, ES budžetā. Un es gribētu, lai mana ierašanās šodien šeit ievadītu mūsu sadarbību šogad. Uh, Kā jau teicu, mēs jau pieņemam manu ziņojumu par vadlīnijām budžetām nākamajam gadam, kas ir galvenās politiskās prioritātes. Tagad mēs gaidām no komisijas māja beigās budžeta projektu un uh, gaidāmajās sarunās, uh, kuras mums būs jāvērt ar padomu un komisiju, man ir svarīgi arī zināt, kāds ir jūsu viedoklis uh, par budžeta projektu, ko piedāvās komisija. Uh, Un no jūsu puses arī uh, es gribētu saņemt informāciju, kas būtu jāmaina, ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību, un tāpēc es uh, ceru, ka Kristians Fred par to runās. Kas par galvenajām politiskajām prioritātēm? Tādas esmu noteicis divas nākamā gada budžetā. Pirmkārt, izaugsme un darba vietas, un otrkārt, pilsoņu drošība, jo es uzskatu, ka uh, Tas ir tas, ko mūsu pilsoņi no mums gaida, proti izmantot uh, Eiropas budžetu darba vietām un drošībai. Kā mēs to sasniegsim? Pirmkārt, uh, atbalstot izaugsmi un uh, darbvietu radīšanas procesu, lai to panākt, mums ir vajadzīga spētī, spēcīga uzturī, uzticama ekonomika, uh, kam um, privātie uzņēmumi uh, uzticas, mums ir vajadzīga pētniecība, infrastruktūra, atbalsts MVU un jauniem uzņēmējiem. Uh, Tātad projekti, ko mēs īstenosim šeit, ir apvērsnes 2020 Eiropas Savienošanas instruments, kosme un, protams, arī Erasmus, jo Erasmus ir ne tikai studentu apmaiņas programma, bet, kā jūs zināt, vairāk kā 60% no darba devējiem, tad, kad viņi uh, Uh, pieņem darbā jauniešus, viņi augstu novērtē startautisku pieredzi. Tātad, ja jūs esat uh, piedalījies Erasmus programmā, tas uzlabo jūsu izredzes uh, um, iegūt labi apmaksātu darbu, darbu tirgu. Tās ir manas prioritātes nākamā gada budžetam. Tagad par otro prioritātu pilsoņu drošību, kas ir ļoti svarīga prioritāte AFET komitejai. Ko es šeit gribētu sasniegt? Pirmkārt, kā jūs zināt, resursi, kas mums ir trešajā un ceturtajā izdevuma kategorijā, ir ierobežot, un tāpēc eh, jautājums ir, kā sasniegt vairāk ar tiem ierobežotiem resursiem, kas mums ir. Pirmkārt, es pilnībā atbalstu komisijas piedāvāto sagatavošanas pasākums aizsardzības jomā. Um, Pagājuši gadu es no savas grupas biju ēnu referents par 2017. gada budžetu, un es arī atbalstīju šo sagatavošanas pasākums jau no paša sākuma. Tagad vadlīnijas, kuras mēs pieņēmām plenāru sēdēm, kuras es piedāvāju, tur formulējums ir ļoti skaidrs, ka mēs pirmkārt jau atbalstām jebkādas iniciatīvas um, pētniecības jomā aizsardzībā. Uh, Uh, jo uh, tas uh, ļauj mums ietaupīt vienreiz Eiropas līmenī iztērējot līdzekļus un sasniedzot rezultātus, ar kuriem varam dalīties visi kopā. Daudzi esam arī NATO dalībvalstis, un te var panākt sinerģijas efektu. Un manā ziņojumā ļoti skaidri tiek prasīts arī uh, paredzēt atsevišķu budžeta pozīciju um, aizsardzības pētniecībai budžetā, jo savie, sagatavošanas pasākumi ir labi, bet tas ir tikai sākums un, protams, nozarei vajadzīga ir arī šeit ilgtermiņa perspektīva. Tātad, lai panāktu lielāku drošību pilsoņiem, būs šie sagatavošanas pasākumi. Otrakārt ir jāstiprina tās ES aģentūras, kam ir tieslietās un iekšlietās atbildība. Uh, Frontex, Eiropols, EASA, Eirojust. Tas attiec uz mūsu robežu aizsardzību un labāku informācijas apmaiņu attiecībā uz riskiem, kas nāk no uh, ieroču, narkotiku kontrabandas, cilvēku kontrabandas uh, un tā tālāk. Un lai būtu drošāk Eiropas Savienība, mūsu kaimiņu valsts ir ļoti svarīgs. Austrumos mēs redzam uh, daudz aktīvāku Krievijas federāciju, ja uh, jūs vēlties. Eh, priekšsādātājs varētu teikt arī, ka tā ir agresīvāk. Mēs redzam arī izaicinājums mūsu dienvidu kaimiņu valstīs. Un tāpēc uh, atbalstītu valstis, eh, kas ir mums austrumos, kas ir uz Eiropas ceļa, kas ir parakstījušas un ratificējušas asociācijas noliegumus ar Eiropas Savienību, tā būs prioritāte nākamā gada budžetam. Eh, Gruzija, Ukraina, Moldova eh, saņems vairāk finanšu palīdzības, protams, ar skaidriem nosacījumiem un ar mērķi stiprināt val, šo valstu institūcijas, cīnoties pret korupciju un nodrošināt tiesu neatkarību, um, prokuratūras reformu un tā tālāk. Tātad uh, mūsu austrumu kaimiņu valsts, jo īpaši šīs trīs valsts, kuras minēja, kam ir asociācijas nolīguma, un, protams, tad dienvidu kaimiņu valsts pagājušā gada maijā mēs uh, Jordānu o, un Libānu apmeklējām, un uh, Eh, tur mēs daudz lētāk varam eh, cīnīties pret bēgļu plūsmām un eh, palīdzēt drošā veidā tiem cilvēkiem, kam palīdzība ir vajadzīga šajā reģionā. Un šiem bēgļiem, kas tur ir, viņiem ir drošāk palikt tur, viņi grib atgriezties savā valstī, tad, kad karš beigsies, un tāpēc atbalsts uh, austrumu un dienvidu kaimiņu valstīm uh, pie mūsu robežām ir izšķirīgi svarīgs. Kas attiec uz trasta fondiem, kā jūs zināt, mēs budžeta komitejā teicām, tad, kad tie tika izveidot, ka tie ir nepieciešami un noderīgi, bet mūs neiepriecināja tas, ka mēs no preses, uh, kā uh, parlaments, kā budžeta lēmēja iestāde, uzzinājām, ka 500 miljoni būs jāmaksā Turcijas instrumentam, pēc tam bija jāmaksā viens miljārds, labi, mēs to darījām, jo tas bija nepieciešams, bet mēs raidījām skaidru signālu, kā ārkārt situācijā tas ir ok, bet um, ka tomēr mūs ir jāiesaist šo trust fondu lemšanā, pieņemšanā. Un tagad komisija mūs informē regulāri par ieviešanas uh, progresu, un otrkārt tiks ielūgti arī Eiropas parlamenta pārstāvji uz šo trasta fondu valdes sēdēm. Bet problēma ar solījumiem no dalību valstīm joprojām pastāv. 1,1 miljārds no Eiropas Savienības eh, budžeta tika eh, solīts eh, bet dalībvalstis solīja tikai 117 miljonus eiro no savām saistībām, tātad tām ir skaidri jāizdara eh, tas, jāiemaksā tas, kas ir solīts. Par daudzgadu finanšu schēmu eh, ceturtā eh, izdevuma kategorija būs ieguvēja no DFS pārskatīšanas, jo tad, kad tika lēmts par DFS 2013. gadā uz 14. līdz 20. gadu, mēs neredzējām vēl, ka būs bēgļu krīze un dažādi izaicinājumi, kas ir saistīti ar drošību un terorismu. Tātad mums ir jādara vairāk, dalībvalsts no mums to sagaida, tātad mums ir vajadzīgi vajadzīgs vairāk resursu 4. izdevuma kategorijā un 1,5 miljārda eiro gandrīz vai nāks papildus 4. izdevuma kategorijā no DFS pārskatīšanas. 250 miljonu eh, eiro FSD, tas, tas, tas ir ārējais FC, 270 miljonu eiro e LM eh, paplašanāšanai un 250 miljonu eiro mikrofinanciālajai palīdzībai. Tas viss ir labi, tas ir vajadzīgs, es to atbalstu, bet lai tas varētu varētu kļūt par realitāti, tad DFS pārskatīšana ir jāapska, jāapstiprina. Mēs vienojāmies ar padomi, mēs ātri to pieņēmām parlamentā, un kolēģiem tas ir jāzina, bet uh, padomē bija DFS pārskatīšana jāpieņem pagājušajā nedēļā, vispārējo lietu padomē, bet uh, pēc apvienotās karalists pieprasījuma tas tika atlikts. Uh, uh, uz laiku pēc apvienotās karalists vēlēšanām. Es gribu ļoti skaidri izteikties. Uh, Atlikšana uz dažiem mēnešiem nav problēma, ja tas tiks pieņemts eh, jūlijā, tas vēl būs pietiekami, bet ja tas netiks pieņemts, tad eh, būs ļoti liels izaicinājums sastādīt nākamā gada budžetu. Tādā izpratnē, ka mēs nevarēsim finansēt to, ko mēs plānojām 4. izdevuma kategorijā. Bet eh, arī citur kosme MVU ir paredzēts papildus finansējumu. Uh, Eh, tātad paredzēt. Un ko es gribēju teikt, eh, ka šī DFS pārskatīšana ir ļoti svarīga un eh, arī apvienotā karalista, kamēr tā vēl būs dalībvalsts, būs no tā labumu, jo pētniecības un inovāciju jomā Lielbritānija ir lielākā saņēmēja, jo viņiem ir pētniecības uh, iestādes un universitātes, kas ir vadošās visā pasaulē. Tas viss no manas puses, priekšsādātāja kungs, par pilotu projektiem. Tas arī īsi tika pieminēts jūsu komiteja nosūtīja pilotu projektus budžeta komitejai, un uh, šodien 12. ir termiņš, lai to izdarītu. Mēs visus šos pilotu projektus nosūtīsim Eiropas komisijai um, iepriekšējai izvērtēšanai, un tad mēs izlēmsim par paketi, uh, ko tad piedāvās parlaments finansēšanai. Un um, tur. Uh, būs tad vērtējums no Eiropas komisijas šiem pilotprojektiem, un mēs finansēsim tos projektus, kurus komisija atzīs par labiem. Paldies, ka pieņē, uzņēmāt mani jūsu komitejā, un ar prieku uzklausīšu Kristiāna Prēdes teikto un viņa atzinumu, ko viņš gatavos. Paldies! Liels paldies, Zikfrīd Murasan, par šīm piezīmēm, par šo komentāru. Un tagad mūsu ēnu referents. Lūdzu of the rapporteur, sorry, for AFET. Vai vienkārši AFET referents? Lielas paldies priekšsēdētāji. Un uh, es atzinīgi vērtēju to, ka tradicionāli AFET komitejā piedalās uh, budžeta komitejas uh, referents. Izteikšos rumāņu valodā. Paldies! Mums uh, Protams, bija diskusijas, un mums ir jādiskutē par to pirms budžeta uh, politiku mm, afet komitejā, un es vēlētos atzinīgi novērtēt vispārīgo vadlīniju 2018. gada gadam pieņemšanu, un tur ir runa par virkni ārējo lietu politiku tēmām, un mūsu komitejā mēs raudzīsim tā, lai šie aspekti tiktu atspoguļot nākamā gada uh, budžetā, un Murešana kungs jau pieskārās daļai no šiem elementiem. Šīs prioritātes ietver to, ka ES budžets turpina atbalstīt uh, bēgļus, tiek finansētas uh, bēgļu uh, struktūras arī Turcijā, un kam mēs arī risinām dziļākās, dziļākos iemeslus, kas izraisa bēgļu krīzi, bet tam nevajadzētu atstāt ietekmi uz citiem ārējās politikas instrumentiem. Vēlos to uzsvērt. Ir vitāli, lai ārējās politikas budžets būtu gana liels, lai mēs varētu uh, būt ticami savās darbībās un tā, lai būtu ietekme tam, ko mēs darām. ETP grupa un arī citas politiskās grupas e, vienmēr par to ir iestājušās. Un tad vēl ir četras e, citas lietas, kuras būtu svarīgi izcelt. Un tā kā es esmu referents e, šim atzinumam afet komitejā, tad es ļoti rūpīgi sekošu līdzi priekšlikumiem no padomas puses četrās jomās. Vispirms, kas attiec uz paplašināšanās politiku un atbalstu Rietumbalkānu valstīm, vairākas valstis šajā reģionā ir potenciālās kandidātu valstis vai ir kandidātu valstis, un šobrīd tās saskarās ar lielām grūtībām saistībā ar demokrātiju un pieaugošo spriedzi. Es domāju, Maķedonija, Albānija, Kosovu. Uh, Un tas notiek visur, pat Melnkalnēm. Un tur ir NATO jautājums, tur tad arī Bosnija. Es arī esmu referents eh, šīs valsts jautājumos, un ir spriedzi, kas pieaug šajās valstīs. Tad es domāju, ka mums vajadzētu virzīt uz priekšu labu pārvaldību un demokrātiskos procesus šajās valstīs. Tāpat mums ir jāatbalsta cīņa pret korupciju. Nu vēl. Es domāju, ka mums jāpalīdz uzlabot valsts aparātu, preses brīvību, pilsoniskās sabiedrības iesaisti, visas šīs svarīgās lietas. Un es domāju, ka šie mērķi varētu tikt piemērot arī attiecībā uz Turciju. Vakardien mums bija diskusija par Turciju, kā tīpa arī iepazīstināja ar savu ziņojumu. Un vēl ir jāraugās, kā mēs definēsim savas politiskās attiecības ar Turciju. Bet nu, mērķi, kurus šeit eh, minēju, preses brīvība, cīņa pret korupciju un tā tālāk, es domāju, ka to varētu attiecināt gan uz Rietumu Balkānu valstīm, gan arī uz Turciju. Tagad otrais punkts. Atbalsts kaimiņu eh, valstīm un eh, dienvidu un austrumu partnerības valstīm. Mūsu kaimiņu attiecību politika uh, ir eh, tikusi izstrādāta tā, lai varētu saglabāt stabilitāti. Lai šī stabilitāte būtu dienvidu un austrumu reģionos, nu, un arī, zin, lai stimulētu mm, attīstību šajās kaimiņu, kaimiņu valstīs. Un, protams, kaimiņu attiecību mm, politikai vajadzētu eh, paredzēt resursus. Uh, Un nu, pietiekams finansēšanas nozīme, kas attiecas uz ārlietu jautājumam, kopīgo drošību ir svarīga, jo eh, šajā politikas jomā mm, tur vajadzētu palīdzēt ar to veidot mieru un drošību un arī dzen parādīt Eiropas Savienības lomu starptautiskā mērogā. Mm, un ļoti bieži uh, Kad raugāmies uz ārējo politiku, mēs redzam, cik svarīga ir šī joma mūsu ārējiem partneriem un iesaistītajām pusēm, un es arī noslēgšu priekšslēdētāju. Ir ļoti svarīgi nodrošināt tādu budžetu, kas atbilstu mūsu ambīciju līmenim. Un visbeidzot, vēlētos pieminēt to, cik svarīgi ir instrumenti, uh, cilvēktiesībām un demokrātijai. Mēs redzējām, ka tiek apdraudētas cilvēktiesības un demokrātiskie principi, tas notiek arvien biežāk. Cilvēktiesību universālums un mūsu pienākums aizstāvēt tās un demokrātiskie principi visās mūsu valstīs, protams, joprojām ir spēkā. Uh, Un mums tas ir jāatbalsta. Vēlētos pateikties Murešana kungam par ierašanos, un esmu pārliecināts, ka mēs labi sastrādāsimies kopā pie šī jautājuma. Paldies! Labi, paldies! Un tātad šis punkts paredz viedokļu apmaiņu. Laika nav daudz, jo eh, Kosovas jautājuma viesis ir ieradies un ir četri runātāji, mm, kas uzstāsies. Kas vēl vēlētos izteikties? Vai mēs noslēgsim runātāju sarakstu? Seši runātāji. Diemžēl katram būs jāievēro pusotras minūtes ierobežojums. Vēl kāds? Okay, colleagues. Labi, kolēģi. Un pēc mm, runātājs saraksts ir slēgts pusotras eh, minūte katram. Thank you, Chair, and thank you. Paldies, priekšsādātā, paldies Ikfrīd par šo viedokļu apmaiņu. Un, un, es esmu ēnu referente S&D, un esmu priecīgi par šo iespēju nu, uzstāties, un es domāju, ka ļoti svarīgi ir sadarbība mūsu starpā. Un um, mums būs jāsaskarās ar vairākiem izaicinājumiem. Mēs, mēs jau runājam par to. Uh, kā ir jārisina šīs eh, saknes un cēloņi krīzēm, kas destabilizē kaimiņu valstis, risinot eh, bēgļu, migrantu plūsmas, arī risinot klimata pārmaiņu jautājumus un pastiprinot attiecības ar strateģiskiem partneriem. Tā tad ir jākuģo šādos nemierīgos ūdeņos globālā pasaulē un ir ļoti svarīgi eh, nodrošināt to, ka budžetā atspoguļojas šie izaicinājumi un ir atbilstīgs finansējums. Mums patiešām būtu nepieciešams izmantot elastības instrumentu, ārkārtas palīdzības rezerves fondu, un es saprotu, ka DS, DFS par to vēl nav vienošanās, bet es domāju, ka ir svarīgi tā, lai mēs paredzētu palielinājumu attiecībā uz griestiem un uz pārskatīšanu. Nu, mēs turpināsim rūpīgi pētīt un kontrolēt notiekošo, jo, kā jau jūs minējāt, ir svarīgi, lai parlaments uh, spēlē atslēgas uh, loma attiecībā uz trust fondu izmantošanu, jo mēs esam ļoti nobažījušies par to, kā beigu beigās mm, mēs noņemam vienam, lai atdot otram. Un es esmu arī nobažījusies par Turciju un bēgļu struktūrām, un ir ļoti svarīgi, lai mēs to rūpīgi vērotu. Uh, Un es vēlētos vēl noslēgt par eh, investīciju plānu. Tas ir eh, galvenais rūpju objekts mūsu grupai un ir ļoti svarīgi tā, lai mēs varētu tam pievērsties, jo ir svarīgi, lai mēs koncentrētos uz nabadzības izskaušanu, uz eh, migrācijas jautājumu risināšanu un nodrošinātu to, ka būtu politikas konsekvence. Paldies, mums ir Kosovas viesis, kas gaida, un tas ir jūsu ziņā, kā mēs organizējamies. Tagad Kaņietis kungs. Skundze. Um, I will, I will direct... Paldies, es uh, uh tūlīt uh, izteikšu arī komplimentus Muresana kungam, jo viņš jau zina, ka uh, es ļoti augstu vērtēju viņa uh, ziņojumu. Un uh, Eiropas parlaments jau uzsvēr to, cik svarīgi ir paplašināt uh, pašreizējo stratkom Eiropas ārējās darbības dienestā, un mēs vēlamies to paplašināt no 8 līdz 16 darbiniekiem, un šobrīd nebija paredzēts atbalsts šām, šim lūgumam no dalību valstīm. Mm, Eiropadomu neatbalstīja to iepriekšējā budžetā, un mans jautājums referentam ir šāds, kāda šobrīd ir situācija? Vai budžetā būs lielāks piešķīrums stratkom? Paldies! Paldies, Sandra. Nākamais runātājs Flinkersteina kungs. Pavisam īsi. Es piekrītu ļoti lielā mērā tam, ko uh, Prēdis kungs teica, un mums ir arī uh, jāpadomā un jānogaida, lai mēs rūpīgi iedziļinātos šajos jautājumos. Mm Mums tiešām būtu šis tas jāmaina, lai uzlabotu savu politiku. Un man ir viens jautājums, es tā īsti nesapratu no jūsu prezentācijas, jo jūs runājāt par projektiem noslēgumā, un tad komisija saka, ka tas, tas būs pie citiem jautājumiem, un tad eh, jūs sakat, ka ne, ka jāsako līdzi a, punktiem. Varbūt vairāk vajadzētu sakot mūsu idejām, nevis tam, ko komisija saka A, B vai C, jo mēs esam parlaments. Paldies, Zolskungs. Paldies priekšsādātāji. Pavisam īsi. Jā, nu, acīm redzam, mums ir nepieciešams vairāk resursu, lai atbilstīgi atbalstītu ES ārējo darbību, un, un tas ir eh, fundamentāli un svarīgi Eiropas Savienībai eh, nodrošināt stabilus eh, kaimiņus, un tur ir nepieciešams ne tikai politiskā griba un prasmes, bet arī dzan nauda. Uh, Mm, tāpat ir arī jāaptur uh, bēgļu plūsmas uz Eiropu, tur gan ir sarežģītāks, plašāks debats par to, bet tiešām ir jāpastuprina demokrātiskie procesi un tiesiskums kaimiņu valstīs. Nepieciešams lielāks finansējums partnerības instrumentam un arī instruments uh, stabilitātes nodrošināšanai. Nu, un otrkārt es vēlētos uzsvērt to, ka um, mēs neesam vienlīdz entuziastiski noskaņoti par jū, kā jūs mm, attiecībā uz aizsardzības politiku un pētniecību aizsardzības jomā. Paldies! Mihāls Gala. Jā, pavisam īsi es atbalstu to, ko Sandra Kalnieta teica par uh, Stratkom un uh, pilotprojektu, un es esmu pateicīgs arī, ka tu pieminēji to, uh, kas eh, attiec uz aizsardzības eh, pētniecību, ka šajā lietā mums ir vajadzīga tāda garāka perspektīva arī nākamajā finanšu periodā. Jā, no komisijas puses eh, tas droši vien tiks arī automātiski piedāvāts, bet no mūsu puses tur mēs nekādus šķēršļus ceļā neliksim. Tas ir labi. Paldies par to. Vielen Dank, Mihail Gāler. Paldies, Mihail Gāler, un uh, visbeidzot, Alois Pēterle. Thank you. Man jautājumu jau uzdev cits deputāts. Paldies. Zigfrīda Morisan, vai jūs vēlaties atbildēt pavisam īsi priekšsādātāju? Jo, nu, viesis gaida visu pirms par cēloņu novēršanu. Ļoti pareizi, jo cilvēki pamet šīs izcelsmes valstis, tāpēc, ka nav pietiekams izglītības, infrastruktūras, ūdens, drošības un tā tālāk. Uh, un tam līdzīgi, un, un tas ir tas, ko mēs vēlamies arī sasniegt, atbalstot uh, dienvidu partnerību. Un, mm, un uh, otrkārt, Predskungs to minēja nu, par šām konfliktu zonām, un uh, te kompetenci nevajadzētu ietekmēt papildu vajadzības, kuras mēs nebijām paredzējuši DFS. Tas ir princips, kuru es katru reizi minu tiekoties ar parlamenta komitejām. Un es arī minēju dienvidu un austrumu uh, partnerību, bet Kristians Prēder arī pieminēja Balkānus. E, mums ir jāpaliek atvērtiem, ja Albānijā, bijušajā Maķedonijā, Dienvidslāvijā un um, citur, ja ir notiek attīstība šajā reģionā un nepieciešams vairāk darīt eh, cilvēktiesību aizstāvībā cīņā pret korupciju un tam līdzīgi mums ir jābūt eh, gataviem to darīt. Un attiecībā uz stratkom, ko teica Kalniec kundze, nu, tur ir pilota projekts, lai palielinātu stratkom budžetu arī atbalstot sievietes un mm, tur mums ir bijis novērtējums un balstoties uz to, kā komisija reģi, rēģēs, tad mums būs jālem, vai mums būtu jādara vairāk vai nē, arī runājot par budžeta grozījumiem rudenī. Tad nu ir jāpagaida, jāparaugās, kā pilotu projekts attīstās, ko komisija iekļaus budžeta projektā, un tad es būšu gatavs palielināt stratkom budžetu ar grozījumu rudenī, ja nepieciešams, jo šobrīd darbinieku skaits mm, ir no dalību valstīm nav ilgtermiņa vajadzības palielinājumam. Viņiem nav paša budžeta, tur ir ļoti ierobežots budžets, daži simti tūkstoši, un Viņi var eh, darīt šo to monitoringa ziņā, bet ne propagandas novēršanā. Un monitorēšana ziņā viņi balstās uz brīvprātīgo tirgu. Līdz ar to tas ļoti tāds ad hoc režīmā no dažām valstīm saņem informāciju, no citām šīs informācijas nav pietiekamas. Un ļoti bieži žurnālisti piedalās eh, un atbalsta Stratkom vai NVO, jo, nu, tas ir tāds sloks organizācijām. Uh, Mm, tas eh, neļauj tām darīt savu ikdienas darbu, un īsumā mums ir jāraugās, kā mēs stratkom uzvir, novirzām uz eh, stabilām ilgtermiņa sliedēm. Tātad pirmkārt ir poli, pri, pilotu projekts, un otrkārt papildu budžeta grozījumu veiksim, ja tie būs nepieciešami. Paldies! Lielas paldies Zikfrīda Muresan par šo viedokļu apmaiņu, par 2018. gada budžetu. Es ceru, ka mm, kolēģi teiktais jums noderēs pol veicot politisko darbu un, uh, lai jums veicas, turpināsim veiksmīgo sadarbību. Uh, tagad ir 10.37 un um, tagad uh, ļausim ienākt Kosovas viesim. Tātad, lai viņš nāk. Thank you. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, godāmie kolēģi. Tagad uh, strādāsim ar 17. darba kārtības punktu - viedokļu apmaiņa ar uh, Kosovas ārlietu ministru Enveru Hočkaju. Ir paredzēta viena stunda šai viedokļu apmaiņai. Tas nozīmē, ka mums vai iedzētu sākt strādāt ar nākamā darba kārtības punktu apmēram 11.30. Sirsnīgi sveicām ministra kungu mūsu ārlietu komitejas sanāksmē. Jūs Briselē viesojaties bieži, tāpat arī Eiropas parlamentā esat biežs viesis. Daži no mums ļoti labprāt ar jums apspriežas. Ministram šodien ir līdzi Kosovas vēstnieks Eiropas Savienībā. Benhards Ničkačs. Un es gribētu arī sveikt mūsu vidū divus kolēģus no Kosovas asamblejas. Pie mums ir ieradusies Eiropas lietu komitejas priekšādātāja uh, Jomza Emini, un tāpat arī sveicām ārlietu komitejas priekšādātāju Prištinā. Elmī Rečiča. Ceru, ka izrunāju jūsu uzvārdu pareizi. Sirsnīgi sveicam jūs ārlietu komitejas sanāksmē. Envers Hočkais runāja ar mūsu deputātiem tad, kad mums bija trešā sanāksme par Eiropas Kosovas stabilizācijas komiteju, un šī sanāksme notika Prištinā. Uh, Premjers Mustafa savukārt viesojās Briselē tehniskajās konsultācijās pagājušajā nedēļā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat atkal ieradies ar mums apspriesties un dosim jums vārdu, lai jūs varētu mums pastāstīt par īpaši būtiskajiem jautājumiem jūsu valstī un jūsu valdībai. Varbūt jūs varētu kaut ko pateikt arī par pēdējiem pasākumiem attiecībās vīzu liberalizāciju. Gribētu arī Uh, dzirdēt par demarkācijas nolīgumu ar Melnkalni, par šī nolīguma ratifikāciju, tāpat arī kā mēs varētu stiprināt tiesiskumu jūsu valstī, kā notiek cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju, un, ja kurā gadījumā gribēsim dzirdēt visu, kas jums ir sakāms, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies manam senajam draugam Deividam! Godājumie parlamenta deputāti, Kosovas un Kosovas reģiona draugi. Esmu jums ļoti pateicīgs par to, ka esmu saņēmis šo ielūgumu pastāstīt par situāciju savā valstī, bet arī par to, kas notiek visā reģionā. Sākumā es vēlētos pateikties par jūsu milzīgo atbalstu. Eiropas parlaments mūs ir pēdējās divās desmitgadēs patiešām ļoti atbalstījis. Mēs priecājamies, ka jūs uh, vēlaties, uh, lai Kosova integrētos Eiropā. Un, protams, mēs priecājamies arī par to, ka jūs atbalstāt Kosovas integrēšanos starptautiskajā kopienā kopumā. Es uh, domāju, ka bez jūsu atbalsta šāds progress Kosovā noteikti nebūtu panākts. Mēs cieši sekojam līdzi visām uh, jūsu diskusijām parlamentā. Mēs priecāmies, ka jūs pieņemat ļoti daudzas rezolūcijas attiecībā uz situāciju Kosovā. Visas jūsu rekomendācijas mums, kā valdībai, ir ļoti nozīmīgas ikdienas darbā. Šodien bija ļoti svarīga diena. Ar Kosovas draugu un arī jūsu draugu palīdzību ar Ulrikas Lunačekas palīdzību mēs uh, uzsākām sadraudzības grupu starp Kosovu un Eiropas parlamentu. Domāju, ka šis ir pirmais un nozīmīgākais brīdis Kosovai. Domāju, ka īstermiņā un ilgtermiņā tā būs vislabākā platforma, kurā mēs varētu apmainīties ar viedokļiem ar jūsu parlamenta deputātiem. Mums Kosovas parlamentāriešiem jūsu institūcija ir paraugs, un mēs priecājamies par jūsu atbalstu visos līmeņos. Es labprātāk apmainītos ar viedokļiem, tātad reāli diskutētu, un tāpēc es negribu šeit iekrimt eh, dziļās runās. Esmu Balkānu politiķis un arī bijušais politisko zinātņu profesors, tāpēc es varētu viegli šeit runāt stundām ilgi, lai stāstītu par situāciju Kosovā un Balkānos. To es nevēlos darīt. Es gribētu jums īsi izklāstīt svarīgākos jautājumus, un tad es patiešām labprāt ar jums padiskutētu. Esmu četras reizes ievēlēts Kosovas parlamentā, un es zinu, cik svarīgi ir darboties šādās institūcijās. Kā jums vajadzētu redzēt Kosovu 2017. gadā? Kas mēs īsti esam? Domāju, ka, ja mēs salīdzinām Kosovu, kas ir visa jaunākā valsts Balkānos un arī Eiropā, ar mūsu kaimiņu valstīm, tad mums ir visas stabilākā politiskā aina. Tātad te ir runa par trīs jēdzieniem, ar ko mēs varētu raksturot Kosovu, un tie ir stabilitāte, drošība un paredzamība. Uzskatu, ka visi šie trīs jēdzieni ir patiešām svarīgi, lai mēs saprastu, ko Kosova ir sasniegusi. Mūsu reģions un mūsu kaimiņi saskaras ar ļoti lieliem iekšējiem izaicinājumiem. Mums nav tādas stabilas politiskās ainas ļoti daudzās valstīs, un tāpat arī mēs redzam, ka reģionā aktīvi darbojas uh, nerietumu valstis, un vēlāk cīkāk pastāstīšu par šo situāciju. Vēlētos norādīt, ka pēc desmit neatkarības gadiem Kosova ir kļūsi par veiksmes stāstu. Ar jūsu atbalstu esam uzbūvējuši valstī no pašiem pirmsākumiem, un tas noteikti nebūtu noticis bez Eiropas Savienības sniegtās palīdzības. Mums ir ne tikai stabilākā politiskā aina, bet Mēs varam priecāties arī par makroekonomisko un fiskālo stabilitāti, kas ir ļoti nozīmīgi. Pēdējos gados esam piedzīvojuši IKP izaugsmu no 4 līdz 5 procentiem, un tas ir patiešām svarīgi. Bez uh, valsts iekšējās konsolidācijas, kas, protams, bija mūsu valdības galvenā prioritāte, uh, Mēs eh, tikpat daudz strādājām arī pie Kosovas um, valsts eh, starptautiskās eh, atzīšanas. Līdz šim mūs ir atzinušas 140 valstis. Nē, es atvainoju, 114 valstis. Un tāpat arī es gribētu vēlreiz atkārtot mūsu aicinājumu. Vēl ar vien ir piecas Eiropas Savienības dalībvalstis, kas nav atzinušas Kosovu. Es gribētu jūs aicināt pieņemt lēmumu to darīt. Galu galā mēs esam ģeopolitisks fakts, mēs turpināsim eksistēt kā neatkarīga valsts, un es domāju, ka šis lēmums gan Eiropas Savienību, gan Kosovu padarītu par spēcīgākām. Tie, kas darbojās mūsu sarunu procesā pirms desmit gadiem, 2006. un 2007. gadā, eh, atcerās, ka šis process noveda pie Kosovas neatkarības. Un tad es eh, nemaz neiedomājos, ka pēc desmit gadiem es varēšu sēdēt šeit Eiropas parlamentā un vēl ar vienu būs piecas valstis, kas nebūs atzinušas Kosovu. Uh, Man ir vajadzīgs jūsu atbalsts un arī šo piecu valdību atbalsts, lai pieņemtu šo um, mums tik svarīgo lēmumu. Esam panākuši ļoti labu progresu, ja runa par Kosovas līdzdalību starptautiskajā sabiedrībā. Darbojamies 50 reģionālās Eiropas un starptautiskās organizācijās. Pirms dažām nedēļām sākām darboties eh, starptautiskajā muitas organizācijā, kas eh, pēc eh, Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas ir pati svarīgākā finanšu un muitas institūcija. Šogad esam nolēmuši pieteikties dalībai vēl divās mums svarīgās organizācijās - UNESCO un Interpolu. Domāju, ka jūsu atbalsts šajā jomā mums arī noderētu. Taču vissvarīgākās attiecības uh, Kosovai, protams, ir attiecības ar Eiropas Savienību. Tā mums ir būtiskākā partnerība. Esam jums ļoti pateicīgi par sniegto atbalstu stabilizācijas un asociācijas nolīguma parakstīšanā ar Eiropas Savienību. Darbojos politikā, un es ļoti labi saprotu, ka tās ir vissvarīgākās līgumiskās attiecības starp uh, Kosovu un Eiropas Savienību, un tas arī ir vislabākais ietvars, kā modernizēt politiku, ekonomiku un sabiedrību. Domāju, ka modernizācija ir tas, kas Balkāniem vienmēr ir pietrūcis. Mm, ne tikai pēdējos 20, bet pat pēdējos 200 gados. Viens no iemesliem, kāpēc šim reģionam ir citāds ātrums nekā Eiropai, ir tas, ka mēs esam bijuši izslēgti no modernizācijas procesiem pēdējos 20 un arī pēdējos 200 gados. Pagājušā gada decembrī mums notika pirmā stabilizācijas un asociācijas padomi, kur piedalījās Kosovas eh, valdība eh, must, premjera Mustafas vadībā, un piedalījās arī mm, Federika Mogherīnī. Tāpat arī mums bija pirmā a, eh, parlamentārā komiteja, kas notika Prištinā. Mums bija ļoti laba viedokļa apmaiņa ar kolēģiem, kas arī šodien ir klāt, un esam daudz ko paveikuši. Vissvarīgākie iekšējās darba kārtības punkti ir īstenot stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kā arī mums ir jāīsteno Eiropas reformu plāns. Ceram, ka varēsim to paveikt nākamajos divos gados, vai nu līdz šī gada beigām, vai arī līdz nākamā gada vidum. Un tad, kad mēs būsim sasnieguši šo posmu, uh, Kosova būs gatava pieteikties uz kandidātu valsts statusu. Esam vienīgā valsts reģionā, kura vēl nav kandidātu valsts, un šeit mums arī ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Kosova pašlaik ir vienīgā valsts reģionā, kurai nav tiesību uz bezvīzu režīmu. Mūsu valdība ļoti cītīgi strādā pie tā, lai mēs sasniegtu visus vajadzīgos kritērijus. Cik tālu saprotu, tuvākajā laikā tiks pieņemti svarīgi lēmumi parlamentā, lai ratificētu robežlīgumu ar Melnkalni. Tam vajadzētu būt vienam no pēdējiem lēmumiem, kas ļautu saņemt jūsu un Eiropas komisijas atbalstu, lai mūsu pilsoņi varētu pārvietoties bez vīzām. Mums ir ļoti dzīvīga sabiedrība. Tā ir visdzīvīgākā Balkānos. Mums ir, ir visjaunākie iedzīvotāji vecumziņā Balkānos. Un, ja Kosova tiek uh, atstāta kā izolēta sala, tad tas nav nedz Eiropas Savienības interesēs, nedz arī Kosovas pilsoņu interesēs. Gribētu jūs arī informēt, ka pēdējos piecos, sešos gados mums ir bijis ne tikai dialogs starp Kosovu un Sērbiju, bet esam sākuši veidot jaunas attiecības starp šīm abām valstīm. Negribu teikt, ka attiecības ir pilnībā mainījušās, bet tās noteikti ir uzlabotas. Mums ir izdevies panākt vairāk nekā 20 eh, nolīgumus, un mums kā valdībai vēl ar vien a, eh, ir prioritāri īstenot visus šos noslēgtos nolīgumus. Tātad ir runa par enerģētikas nozari, par tieslietām, par eh, kopienu asociāciju. Tieši tās ir mūsu svarīgākās prioritātes dialogā, kas notiks eh, tuvākajos mēnešos. Šis dialogs ir izmainījis eh, kaut ko ļoti būtisku, un to mums vajadzētu skatīt plašākā vēsturiskā kontekstā. Attiecības starp Kosovu un Sērbiju vienmēr tiek uzskatītas par uh, spēli, kur viena puse vienmēr zaudē un otra puse vienmēr uzvar. Šķiet, ka dialogs eh, šo eh, attiecību īpatnību ir izmainījis. Dialogam vajadzētu noteikt skaidrus mērķus, un viens no svarīgākajiem mērķiem ir savstarpēja atzīšanas ar abām valstīm. Bez tā mm, dialogs starp eh, Kosovu un Serbiju būs bezjēdzīgs, un tam nebūs uh, Mm, nekāda labuma. Tātad savstarpējā atzīšana ir mūsu stratēģiskais mērķis eh, tuvākajiem gadiem. Dialogs starp Kosovu un Serbiju notiek eh, ne tikai tāpēc, lai uzlabotu attiecības starp valstīm. Mums ir arī jāsaprot, ka šim dialogam ir reģionāla nozīme. Uzskatu, ka bez attiecībām starp Kosovu un Serbiju, eh, šajā reģionā vēl pastāv divi vēsturiski izaicinājumi, kas eh, vēl ar vienu atrisināti. Viens ir Maķedonijas jautājums, negribu tajā iedziļināties, tas varbūt neietilpst manos samata pienākumos, bet mums patiešām interesē, lai šis reģions virzītos uz priekšu. Un arī iekšējā situācija Bosnijā mūs ļoti uztrauc. Ja reģions mm, nespēs iet uz priekšu, tad arī Kosova būs iestrēgusi. Mēs vēlamies veicināt tādu reģionālo politiku, kur valstis vienotru atbalstītu vai turētos kopā, lai nebūtu tā, ka notiek bloķēšanās starp reģionu valstīm. Politiskais dialogs, kāds līdz šim tas ir bijis, norāda to, ka uh, attiecības starp Kosovu un Serbiju Mm, ir atkarīgas arī no dialogu starp uh, sabiedrībām, starp universitātēm, starp uh, jauniešiem. Tas viss ir ārkārtīgi nozīmīgi. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka jūsu parlamenta atbalsts Eiropas institūciju un Eiropas Savienības kopumā atbalsts ir ļāvis reģionam ļoti izmainīties pēdējo 20 gadu laikā. Puse no reģiona ir daļa no Eiropas Savienības un NATO, kamēr otra puse atrodas dažādos posmos ceļā uz Eiropas Savienību. Mēs jūtam, ka pēdējos divos, trīs gados, ņemot vērā dažādus vēsturiskus izaicinājumus, kas vēl ar vienam atrisināti, piemēram, attiecības starp Kosovu un Serbiju, eh, situācija Bosnijā, tāpat arī citi punkti, kas vēl nav atrasināti. Mm, ir vesels eh, problēmu saraksts, minoritātes, eh, robežu nodalīšana. Mm, līdz ar to mēs varam teikt, ka esam kaut kur iestrēguši. Pirms trīs gadiem uzstājos šeit pat Eiropas parlamentā, šķiet, ka tas bija 2013. gads, kad man bija iespēja ar jums runāt. Tolaik mans sakāmais bija daudz pozitīvāks. Šķiet, ka tas bija viens no svarīgākajiem gadiem reģionam. Horvātija kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti, un tas radīja tādu jaunu pacēlumu reģionā. Un Kosova un Serbija 2013. gada aprīlī noslēdza vēsturisku vienošanos, un tas bija labākais šī reģiona gads. Nevaru jums apsolīt, ka varēšu izteikties tieši tāpat par 2017. gadu. Tāpēc es eh, vēlētos, lai jūs pievērstu šim reģionam arvien vairāk uzmanības, lai jūs atbalstītu pirms 20 gadiem uzsāktos procesus. Domāju, ka ar jūsu palīdzību mēs varēsim reģionam izveidot labāku nākotni. Paldies, David, ka uzaicinājāt mani. Es vēlētos, lai mums būtu atklātas un godīgas sarunas. Pats mēģināja būt atklāts, cik nu vien var būt atklāts ārlietu ministrs. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāriem un uh, ievadu! Vai mums ir pieteikušies runātāji? Divi runātāji. Mums ir pieteikušies 11 runātāji, 11 kolēģi, kas vēlas izteikties. Es eh, gribētu arī dzirdēt eh, Hočkai kunga atbildi, tāpēc mans ieteikums ir divas minūtes katram runātājam. Sāksim ar Lunačekas kundzi. You, Paldies, priekšādātāji! Liels paldies arī ministram par to, ka viņš varēja ierasties uz ārlietu komitejas sanāksmi. Es gribētu arī atkārtot to, kas jau tika minēts. Šķiet, ka šorīt mums ir klāt diezgan daudz Eiropas parlamenta deputātu. Ir 11 deputāti. Zinu, ka daži nevarēja piedalīties uh, Eiropas parlamenta un Kosovas sadraudzības grupas dibināšanā. Liels paldies, ka jūs varējāt būt klāt un arī divi ļoti svarīgi Kosovas asamblējas pārstāv bija klāt Eiropas lietu komitejas priekšādātājā un ārlietu komitejas vadītājs. Liels prieks, ka jūs esat klāt. Domāju, ka šī tikšanās bija ļoti svarīga un cerams, ka mums būs biežāk šādas sanāksmes, kur mēs varēsim radīt daudz labāku izpratni par uh, būtiskiem punktiem, kas vēl nav atrasināti, vai arī par kuriem mums ir jāsaņem vairāk informācijas. Tagad eh, gribētu mm, reaģēt uz eh, jūsu izteikumiem. Mēģināšu arī ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku divas minūtes. Runāšu par diviem punktiem - vīzas un situācija reģionā. Attiecībā uz vīzu liberalizāciju šķiet, ka esam runājuši par to atkal un atkal. Šeit ir svarīgi, lai uh, asamblē nobalsotu par uh, robežlīgumu ar Montenegro. Es zinu, ka jūs ne, nedarbojaties asamblējā, taču asamblējas pārstāvi ir šeit klāt. Kosova ir pēdējais, pēdējā valsts šajā reģionā, kur pilsoņi nevar brīvi pārvietoties. Uh, Ir arī lielākas valstis, tādas kā Ukraina un Grūzija, kas ir iegūšas bezvīzu režīmu. Es gribētu, lai Kosova arī dabūtu to pašu pēc iespējas drīzāk, un vairākums parlamentā vēlas to pašu. Tātad patiešām vajadzētu noslēgt mm, robežu līgumu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Ministra kungs, jo jūs ļoti pareizi norādījāt, ka vēl ar vien piecas Eiropas Savienības dalība valstis nav atzinušas Kosovu. Mm, vairāk nekā puse ir atzinušas Kosovu, un, protams, ka lielākā daļa no mums vēlētos, lai Kosova būtu ANO dalībvalsts. Bet, tad, kad jūs runājāt par situāciju reģionā, var jums piekrist, un arī parlamentā par to ir bijušas debatas. Um, Eiropas Savienība ir zaudējusi nozīmi reģionā. Uh, un eh, daļēji tas ir tāpēc, ka mēs nevaram nodrošināt eh, gaidītos rezultātus. Un eh, tāpat arī šis dialogs starp Kosovu un Serbiju. Priekšādātājs kundze, jūs esat ļoti strikta, kad jūs vadāt sanāksmes. Vai es varētu pabeigt teikumu? Nē, bet noteikumi attiecas uz visiem, pat uz vicepriekšādātājiem. Bet es runāju kā Kosovas referente. Vienu teikumu, vicepriekšādātājs kundze. Krievijas un Turcijas ietekme reģionā mums, kā parlamentāriešiem, ir jāuztver nopietni, un Eiropas Savienībai vajadzētu būt spēcīgākai Kosovā un visās reģiona valstīs. Tas bija viss, ko es vēlējos teikt. Paldies, Lunačikas kundze, un es gribētu, lai nākamajā plenārsēdē jūs man arī piešķirtu pusminūtīti. Tagad eh, tautas partijas eh, grupas pārstāvis Daktuson kungs. Uh, pus divas minūtes maksimums. Paldies, eh, priekšādātāji. Premjerministra kungs, liels prieks, ka varējāt ierasties uz Briseli. Mēs eh, tikāmies ar jums un ar jūsu delegāciju tikai pirms pusstundas, tad, kad mēs eh, atklājām Eiropas Savienības Kosovas sadraudzības grupu. Tātad vēlreiz sirsnīgs veicījos Briselē un AFET komitejas sanāksmē. Mums bija ļoti laba viedokļa apmaiņa. Uh, Eiropas Savienības un Kosovas asociācijas un stabilizācijas komitejas sanāksmē Prištinā pirms pāris nedēļām. Šī bija ļoti svarīga tikšanās. Mēs varējām nodrošināt viedokļu apmaiņu par visiem svarīgākajiem neatrisinātajiem jautājumiem. Tātad varējām spriest par mūsu attiecībām un tālāko integrāciju uzdevu vienu jautājumu mūsu sanāksmē šorīt, un, eh, diemžēl, laika trūkuma dēļ atbildes to nesaņēmu. Gribētu atkal pieskarties šim punktam, un tā ir korupcijas problēma. Korupcija ir viens no diviem atlikušajiem nosacījumiem, kas ir jāizpilda, lai varētu noslēgt vīzu liberalizācijas nolīgumu. Nesen viesojos jūsu valstī, Un mani jautājumi, kas īsnībā ir divi, ir lūk šādi. Ko jūs darāt, lai mainītu vispārējo sabiedrības izpratni un mm, vēstījumu presē, kur tiek runāts, ka ir tikai viens atrisināmais jautājums, proti robežlīgums. Otrais, kad jūs varēsiet atrisināt visus šos atlikušos punktus, ja runa par cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību. Patiešām gribu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies! Tagad Freunda kungs, sociāldemokrāta grupa. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, turpināt uh, to, ko teica Lunačaks kundze, pirms viņa tik rupji tika pārtraukta. Nu, es jokojos. Jā, austriešu solidaritāte. Uh, draudzība, austrieša draudzība pāri politisko partiju dalījumam un domstarpībām. Jā, es gribētu um, atsaukties uz to, ko minēja Lunačeks kundze, proti Krievijas ietekme reģionā. Mēs to apspriedām arī sadraudzības grupā, bet es uh, gribētu par to parunāt arī šajā plašākajā auditorijā. Tās ir vairāk kā baumas par to, ka uh, Krievija cenšas iejaukties Rietumbalkānos, lai izmantotu Eiropas Savienības vājumu, lai virzītu uz priekšu un stiprinātu savu ietekmi. Mēs gribētu uzzināt, cik lielā mērā tas attiec arī uz Kosovu. Un kā jūs vērtējat, kā šī, es domāju, varētu to saukt par problēmu, kā šī problēma attiec uz visu reģionu? Paldies, kolēģi! Nākamais nāta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pajautāt. Nāta kunga mikrofonu, diemžēl nevar dzirdēt. Quiero incidir en preguntas que ya han sido realizadas, sino Jā, es negribu atkārtot jau tos jautājumus, kas tika uzdoti, bet gribētu pieminēt eh, šo sprādzienu bīstamo eh, situāciju Maķedonijā, jo Albānija, Kosova un droši vien arī Grieķija, kas ir kaimiņos, un droši vien arī Bulgārija, šīs valstis neko daudz pozitīvu nedara, lai eh, situāciju nomierinātu. Vai jūs uzskatāt, ka Maķedonijas problēmu uh, labākais risinājums starp albāņiem un citām kopienām Maķedonijā būtu labākais risinājums, vai tur varētu varbūt dibināt solidaritātes grupas un rīkoties kopīgi, kā tas tagad notiek. Paldies! Un tagad Žuicas kundze, lūdzu. Thank you, David. Paldies, David. Paldies. Uh, ka ieradāties, Lača kungs. Es gribu apsveikt eh, jūs ar šo eh, sadraudzības grupas izveidi, kas tika nodibināta um, šorīt. Es tai arī pievienošos, jo es gribu atbalstīt Kosovas progresu. Savas runas sākumā jūs minējāt, ka uh, Eh, jums ir eh, izaicinājumi no eh, tādiem spēlētājiem, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts. Es domāju, ka šeit jūs droši vien domājat Krieviju, Turciju. Jūs neko neteicāt par šīm attiecībām starp Kosovu un Turciju. Varbūt jūs varētu par to parunāt. Arī man, kā Bosnijas un Hercegovinas un Kosovas delegācijas vicepriekšsādātājai, uh, ir jāsaka, ka vienīgais progress, ko es redzu, ir uh, šis uh, um, telefona koda 383 ieviešana. Kā tas ir iespējams, ka nekas cits nav mainījies? Kā jūs varat uh, panākt vienošanos? Uh, uh kā jūs varētu panākt vienošanos ar uh, Melnkalni par robežu nospraušanu? Uh, Kā jūs varētu to panākt no savas asamblējas, eh, lai panāktu vīzu liberalizāciju? Kā, vai jūs varētu to paskaidrot? Paldies, Dubravka. Nākamā Vordas kundze no sociāldemokrātiem. Liels paldies, un eh, man ir tiešām liels prieks, ka uh, varējām eh, piedzīvot eh, Eiropas parlamenta Kosovas sadraudzības grupu šodien tās dibināšanu. Es eh, gribētu nedaudz parunāt par tām lietām, kas vēl ir jāatrisina pēc konflikta. Kosovā jau ir likumdošana lai seksuālās vardarbības izdzīvotājus un upurus iekļautu kara upuru uh, grupā, lai tie tiktu iekļaut attiecīgajā likumā par dažādiem upuriem, kara upuriem un viņu ģimenēm. Kosovas politiķi ir atkārtoti solījuši atbalstīt sievietes, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības, bet nekāds atbalsts vēl nav sniegts. Valsts komisija attiecībā uz uh, um, izvarošanas upuriem, kad šī komisija sāks darbu un kad beidzot šie upuri varēs saņemt konkrētu atbalstu, kas viņiem ir vajadzīgi. Pēcīgs mēs ar citiem deputātiem noteikti rūpīgi sekosim, kad šie solījumi tiks īstenoti praksē. Paldies, un tagad Vaigla kungs no Aldes. Lūdzu. Vaigla? Vaigla kungs. Rādos, kungs, es atvainos, tas ir nepareizais vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, eh, ministra kungs, par jūsu ievedvārdiem. Papildus tiem jautājumiem, kurus jūs pieminējāt un kas ir eh, dominējošie, un tā ir robežu nospraušana ar Melnkalne un cīņa pret uh, korupciju un bezvīs režīms. Jūs runājāt arī par attiecībām ar Sērbiju un par dialogu, un principā jūs ļoti pozitīvi izteicāties, un to es atbalstu. Protams, ka um, šīs diskusijas mērķis ir, uh, lai abas valstis vienotru atzītu, un jūs teicāt, ka pēc uh, 2013. gada kad eh, tika panākta šī te vienošanās principā par serbu kopienu Kosovā, nekas daudz nav uz priekšu pavirzījies. Pirmais solis eh, būtu jāspēr, lai eh, virzītos normalizācijas un savstarpējas atzīšanas virzienā. Vai jūs varētu precīzāk izteikties? par to, kādā stadijā tagad ir sarunas starp Kosovu un Sērbiju, lai uh, noregulētu attiecības starp abām šīm valstīm. Paldies! Paldies, Radošs kungs, un tagad Epididēvs kungs, lūdzu. Evhariso, kirē, proedre. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Ļaujiet man arī sveikt jūs mūsu komitejā sirsnīgi. Man prieks, ka esat ieradies jūsu valsts un Albānijas prezidenti sniedz kopīgu paziņojumu par Maķedonijas un Kosovas vienotību. Ko jūs sagaidāt iegūt no tā? Vai tas ir īstenojies? Un otrkārt, Albānija, kad ir runa par uh, lielo Albāniju, kas uh, ir ar uh, centieniem paplašināties uz citām valstīm, uh, arī uz Grieķiju. Gribēju vienkārši pajautāt, kāpēc šādos apstākļos Grieķijai vajadzētu atzīt jūsu valsti? Thank you. Paldies. Saldra Kalniet, lūdzu. Uh, thank you. Paldies, ministra kungs. Es izteikšos ļoti tieši. Jūs esat ļoti laipni šeit gaidīts, bet Eiropas parlamentā mūs ļoti satrauc augošā spriedze Rietumbalkānos. Es gribētu arī aicināt, lai jūsu valsts jūsu tauta neiekristu uh, uz uh, pieaugušo nacionālistu retoriku. Uh, tas tiešām ir slasts, un es to zinu pēc pieredzes manā valstī, jo īpaši tāpēc, ka ir tādas trešās valsts kā Krievija un Turcija un radikālais izstrāms, kas iejaucas jūsu sabiedrībā, uh, Uh, un uh, es gribētu pajautāt jums, kā jūs vērtējat šo spēlētāju ietekmi jūsu valstī, un mans pēdējais jautājums būs ļoti konkrēts. Pēc tam, kad eh, Ramuš Haradiņai tika atlaists brīvībā, viņš atgriezās Kosovā, kādas ir izredzes turpināt sarunas ar Serbiju par attiecību normalizāciju starp abām jūsu valstīm? Paldies! Paldies Sandrai Kalnietei! Un visbeidzot, Alīs Peterle un Edvards Kukāns, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs, ministra kungs, paldies par jūsu ļoti skaidrajiem vārdiem. Es domāju, ka situācija ir pat sliktāka nekā šī te neskaidrā, uh, neizlēmīgā situācija ir lietas, kas pat virzās atpakaļ un ir nevis vienkārši iestrēgušas, bet uh, attīstās negatīvā virzienā. Un mēs arī redzējām, um, ko tas uh, nozīmē, ka ir šī te pagātne bijusi un mūsu kopīgā, kopīgais uzdevums tagad ir uh, strādāt, lai nebūtu šāda notikuma attīstība kā pirms 25 gadiem. Daži no maniem jautājumiem uh, uz tiem jau saņēma atbildi un tomēr uh, gribēju pajautāt jums, ko jautāju arī sadraudzības grupā, jo uh, tiek virzīta ideja no tiem, kas aizstāv vienoto tirgu rietumu Balkānos, un gribēju jums par to pajautāt. Paldies, un tagad Edvards Kukāns. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs sveicu jūs komitejā, ir vienmēr prieks jūs šeit redzēt. Cita starpā jūs eh, minējāt eh, Kosovas sabiedrības vitalitāti un teicāt, ka jūsu sabiedrība ir jaunākā Eiropā. Jā, es piekrītu, tas ir uh, ieguvums valstī, um, un uh, tas var būt ieguvums, ja tas tiek saprātīgi pārvaldīts. Man vienmēr ir prieks uzklausīt jūs, profesor kungs, jums ir eh, gara akadēmiskā pieredze, bet kā jūs eh, varētu veicināt dialogu, kā jūs eh, raksturojat dialogu, kāds ir akadēmiskajās aprindās Kosovās par, Kosovā par valsts nākotni? Paldies, kolēģi, par jūsu jautājumiem un komentāriem. Tagad mums ir apmēram 15 minūtes laika, lai uzklausītu, kas ministram ir sākāms. Es eh, gribētu vēl piebilst eh, to, ko jautāja Alois Pēterle, kādi ir jūsu plāni izveidot vienoto tirgu sešās Rietu Balkānu valstīs? Paldies, jums maksimāli 15 minūtes atbildēm. Sorry. Thanks a lot. Lielas paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem un par to, ka bijāt godīgi, tieši un atbalstījāt Kosovu. Es centīšos darīt visu iespējamo, lai visiem jums varētu sniegt skaidras atbildes par visiem uzdotajiem jautājumiem un tēmām, kas tika pieteiktas. Lunačekas kundze uzdeva jautājumu par to, ko mēs darām attiecībā uz vīzu liberalizāciju un kas varētu notikt mūsu parlamentām tuvākajā laikā attiecībā uz eh, to, ka varētu ratificēt robežu demarkāciju ar Melnkalni. Precizēšu to, ka mm, eh, robežu uh, demarkācija nav starpvalstu jautājums, jo mums ir ļoti laba satiecības ar Podgoricu, un mēs esam ļoti priecīgi un lepni redzēt, ka šī valsts virzās pretī dalībai NATO, un tas Kosovai nozīmē ļoti daudz, ne, tas ne tikai Maķedonijai. Melnkalnei, un es domāju, ka tas ir tiešām ļoti labas ziņas 2017. gadam. Un uh, runājot par šo pēdējo kritēriju, uh, attiecībā uz bezvīzu režīmu. Un ko tad mēs kā valdība darām? Es domāju, ka turpmākajās dienās būs parlamenta novērtējums, apstiprinājums, un mēs atkal strādāsim pie Uh, šīs uh, likuma, un es ceru, ka mums būs pietiekami daudz balsu, lai varētu veikt ratifikāciju, un tā, lai būtu izpildīts šis pēdējais nosacījums, kuru esat izvirzījuši. Un tas tad mums ir padomā no valdības puses, un, godīgi sakot, es gan esmu visai neapmierināts, kāpēc šo tēmu pārcēla gadu garumā, bet, nu, jūs jau labāk par mani to zināt, kā reizēm. Uh, parlamentā ir noteiktas dinamikas, kuras ārlietu ministram nevajadzētu komentēt, jo mums ir atšķirīgi uzdevumi. Un ko Nāda Kucans kungs uzdeva par cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību. Es vēlētos teikt, ka tiesiskums joprojām ir mūsu prioritāte mūsu valdībā, un mēs esam daudz darījuši. Uh, Mm, arī Rūpas eh, misija Euleks paveica lielisku darbu Kosovā mūs atbalstot, un mm, kā valdība mēs esam eh, ļoti, mm, nu, ļoti atbalstoši šai prioritātei attiecībā uz prokuroriem, uz tiesām, un ja tiešām tiek paveiks ļoti labs darbs pēdējo mēnešu laikā. Uh, Un mēs ļoti labi pavirzījāmies uz priekšu arī mm, kopumā mūsu rezultātos, kur Eiropas Savienība piekrīt, un tāpēc arī Magarīnī kundze bija Prištinā un teica, ka robežu demarkācija ir pēdējais kritērijas, kas jāizpilda. Un tā nav mūsu interpretācija, bet mm, jūs eh, redzējāt progresu, kādu veicām, un mēs esam eh, to veikuši, cīnoties pret korupciju un organizēto noziedzību. Attiecībā uz Freinda kunga uzdoto jautājumu, mm, Krievijas lomu vai Krievijai ir uh, loma vai ietekme Kosovā. Uh, it nemaz, jo mums ir uh, politiski, kultūra, iekšēji vietējs konteksts, kas to nodrošina, bet ir dažas valstis reģionā, kas ne tikai ģeopolitiski, bet arī iekšēji ir kā Krievijas paplašinājums. Un uh, jums eh, vajadzētu pievērst uzmanību tam, kāda veida sadarbība Serbijai ir ar Krieviju. 2011. gadā viņi kopīgi uzbūvēja pirmo militāro bāzi otrajā lielākajā pilsētā, Mišā. Un eh, tas nav tālu no Kosovas, nav tālu no mm, Bosnijas mm, un eh, Melnkalnes, un tas mūs satrauc. 2000. gadā. Un tad prezidents Putins bija Krievijas premjērs, un viņš ieradās apmeklēt reģionu, piedalījās eh, samitā Zagrebā, un pirmo reizi viņš eh, publiski par to izteica pārdomas, ka Krievijai Balkāni pēc Melnās jūras reģiona ir otrs prioritārais reģions ārlietu politikām. Tolaik mēs to nopietni neustvērām, bet eh, pēdējo divu, trīs gadu laikā mēs redzam mm, vēstures atkārtošanos, kas mūs satrauc. Un, kad es runāju par mm, šiem iesaistītajām pusēm, aktoriem un mm, ģeopolitisko situāciju, Balkānos. Es tieši domāju par Krieviju. Krievija izmanto visas iespējamās diplomātiskās, ekonomiskās, tirdznieciskās, enerģētikas nu, un arī maigās varas elementus mm, pat Minskā, lai ievirzītu vēlamajā gultnē situāciju reģionā. Un reģions ir tādā mm, īpašā statusā, starp uh, statusā, jo nu, tur tiek atbalstītas Krievijas aktivitātes. Tur un tāpēc uh, Eiropas Savienības apņemšanās un atbalsts visam reģionam uh, iet pretī Eiropas Savienībai, NATO. Es domāju, ka tas ir ļoti izšķiroši. Jums nevajadzētu padoties, jo reizēm iekšējās vietējās situācijas ir atšķirīgas dalībvalstīs, bet nu, jums jābūt skaidrībai par to, nu, vai reģionam desmit, turpmāko desmit gadu laikā um, būtu jāprogresē vai nē. Nu, es vēl varētu par to ļoti ilgi runāt, bet nav pietiekami daudz laika, jo es vēlos visiem jums atbildēt, Nārtakungs. Uzdeva jautājumu par situāciju Maķedonijā. Tā ir ļoti svarīga valsts Kosovai, un mēs vēlētos, lai Maķedonijai uh, Eh, viss izdotos, bet eh, mūsu attiecībās ar eh, Maķedonijas valdību viss ir tiešām ļoti labi, arī mm, mans kolēģis, ar to es ļoti labi saprotos no viņa puses, un nu, iekšējā situācija Maķedonijā ne tikai pēdējo trīs mēnešu laikā šogad, bet vairāk gadu garumā. Uh, Nu, ir tāda, ka ir polarizācija, kas vērojama Maķedonijas sabiedrībā, kopienā, maķedoniešu vidū, un tam nav nekāda sakara ar ārējo situāciju, nu, kas nāktu no Kosovas puses. Mēs redzam dažādas pieejas no divām politiskajām partijām, un tad ir jāskatās, cik lielā mērā demokrātiskās institūcijas valstī darbojas, lai nodrošinātu demokrātisku risinājumu pēc vēlēšanu laikā. Un es um, domāju, ka jāskatās, kas tad Skopjē notiek starp divām galvenajām uh, partijām Mm, ka tur it kā esot Kosovas, Albānijas eh, iejaukšanās Maķedonijā. Bet tajā pašā laikā mēs vēlētos, eh, lai Albānijas eh, kopiena tur būtu. Tā nav minoritāte, tur vairāk kā 30% mm, dzīvo, un viņiem vajadzētu būt daļai no sabiedriskās dzīves visos valdības līmeņos. Uh, Un es domāju, ka 21. gadsimtā, ja mūsu kopiena, kas eh, ir aptuveni 30% no iedzīvotāju sastāva, neizman, nevar izmantot savu uh, valodu centrālā līmenī. Nu, tad eh, tas ir jautājums, kas arī jums šeit parlamentā būtu jāuzdod, bet, nu, Nu, mēs vēlamies, lai Albāņa būtu daļa no publiskās ekonomiskās dzīves Maķedonijā, un mēs vēlētos tā, lai Maķedonija virzītos eh, pretī dalībai NATO un Eiropas Savienībā. Nu, mūsu attiecības ar Maķedoniju ir izcilas. Un nu, mēs darīsim visu iespējamo, lai šīs attiecības būtu arvien spēcīgākas. Mums ir arī ļoti laba ekonomiskā sadarbība Šīcas kundze uzdeva jautājumu par attiecību, attiecībām ar Turciju. Un te man jāizsakās skaidri, mums ir ļoti labas attiecības starp abām valstīm. Turcija ir svarīgs spēlētājs ne tikai Dienvidu Austrum Eiropas reģionā, bet arī starptautiskā mērogā. Mums ir arī sadarbība starp uh, abām valdībām, bet, manuprāt, reizēm tur ir tāds kā mīts par Turcijas investīcijām reģionā. Ja mēs salīdzinātu datus, es nedomāju, ka tur īpaši vajadzētu satraukties. Radoša kungs uzdeva jautājumu par dialogu. un kā mēs saskatām dialoga nākotni. Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai īstenotu, piemērot asociācijas serbu ko, kopienai Kosovā. Un tas ir serbu kopienas interesēs veidot šo asociāciju. Un, godīgi sakot, Kosova nekad nav bijusi īsti nobažījusies uh, par eh, tiesībām, kādām vajadzētu būt serbiem Kosovā. Es domāju, ka šodien serbiem Kosovā ir ļoti plašas eh, iespējas, kuras mūsu kopiena nevar baudīt eh, ne Bal Balkānos vai Eiropā, bet tajā pašā laikā mums nepatīk, kā Kosovas serbi uh, ir kā Serbijas paplašinājums Kosovā, kā Serbija viņus izmanto, lai iejauktos Kosovā. Un tā tad mēs eh, centīsimies izveidot pašvaldību asociāciju, sasniegt tur rezultātus, bet šai municipalāšu asociācijai vajadzētu atbalstīt Kosovas sērbus kā daļai no Kosovas sabiedrības, nevis uh, dalīt un nošķirt viņus no pārējās sabiedrības. Un līdz šim brīdim es domāju, ka mēs esam visai labu progresu sasnieguši, viņus integrējot. Vietējā līmenī ir desmit politiskās partijas, kuras veido Kosovas serbi, viņiem arī ir 10-11 vietas parlamentā, viņi arī piedalās institūciju darbā, un šeit reģionā problēma tāda, ka Serbija nekad nav bijusi ieinteresēta atbalstīt serbus, nu, vai viņi dzīvo uh, Horvātijā, Kosovā, Melnkalnē, un ka viņi ir daļa no šīm valstīm, bet viņi galvenokārt cenšas viņus izmantot kā iejaukšanās līdzekli visās reģiona valstīs. Kā tad es saskatu nākotni šim dialogam? Un es domāju, ka ar serbiem tur varētu runāt par divu, trīs gadu periodu, kad mēs varētu piesēsties pie viena galda, nonākt pie vienošanās, kas tiktu vērsta uz to, ka Kosova tiek pieņemta ANO un ka mums būtu savstarpējā atzīšana no abām valstīm un ka mēs arī veiktu tādu kā samierināšanas procesu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams miera līgums, kuru vajadzētu parakstīt abām valstīm. Nu, Kosova ir neatkarīga valsts, un šis dialogs nav par Kosovas statusu, par Kosovas suverenitāti. Nu, mums eh, līdz šim brīdim ir uh, Mm, likts akcents uz tehniskām, pragmatiskām tēmām, un mēs vēlētos pāriet otrajā dialoga fāzē par savstarpēju atzīšanu un dal, dalību mm, apvienotajās nācijās. Bez tā dialogs mm, neturpināsies, un mums vēl gan ir jāiz, jāatrisina šie paliekošie izaicinājumi reģionā, kas ir daļa no normalizācijas procesa starp abām valstīm. Pīte Demoskungs, es ceru, ka pareizi nolasīju jūsu vārdu, es lasīju um, sengrieķu valodā, kad um, nu, Vīnes universitātē studēju, un tad es pla fra Platona uh, rakstītos fragmentus varēju pārtulkot vācu valodā. Es uh, ļoti abrīnoju jūsu kultūru. Es pilnībā jums piekrītu par otro jautājumu, bet ne pirmo. Otrais jautājums bija par to, kāpēc Grieķijai vajadzētu atzīt Kosovu. Nu, jo jums nav neviena iemesla, kāpēc neatzīt Kosovu. Gan uh, iekšēji raugoties, gan arī reģionālā kontekstā. Nezinu, Kosova ir jauna valsts. Mums ir bijusi. Mm, saistīta vēsture, vienmēr labas attiecības. Un atzīšanu vajadzētu izmantot kā labu platformu, lai pastiprinātu attiecības starp abām valstīm. Un esmu ļoti lepns par to, ka mēs organizējam Grieķijā ekonomisko formu Prištinā ar grieķu uzņēmējiem. Tas notika pirms diviem mēnešiem. Un bija plaša interese no uh, grieķu biznesmeņu vides mm, pāri investīcijām Kosovā. Un mums ir arī ļoti laba starptautiskā mm, institucionālā sadarbība starp abām valstīm. Nu, par lielāku Albānu, par šo narratīvu, kas saistās ar mm, lielāku, lielu Albāniju. Nu, tas nav galvenais rūpju objekts mums mums Kosovā. Es domāju, ka Kosova ir neatkarīga valsts, tā tāda arī paliks, un mēs vēlētos, lai attiecības ar Eiropas Savienību būtu spēcīgākas, un tāpat, eh, lai tas tā būtu arī ar citām valstīm. Kalnietes kundzes eh, jautājums bija par sarunām, ja tās turpinās pēc Ramuša Aladina atbrīvošanas. Jā, dialogs ir ļoti svarīgs, mēs turpināsim dialogu, bet vissvarīgākais ir, lai būtu skaidrība par dialogu. Mēs līdz šim izdarījām svarīgas lietas, dažas vienošanās tika panāktas. Un dažas piemērotas, dažas ne. Nu, un mums vajadzētu akcentu likt uz uh, īstenošanu un arī otro dialoga posmu. Peterles kungs uzdeva jautājumu par kopīgo tirgu. Runāšu skaidru valodu. Es domāju, ka ja dažas uh, reģiona valstis noslēdz brīvās tirzniecības uh, nolīgumus ar Krieviju, un daži tad sāka, ka tur vajadzētu brīvo tirgu, nu tad mm, vajadzētu padomāt, vai šis brīvais tirgus būtu Eiropas eh, tirgus paplašinājums vai Krievijas tirgus paplašinājums, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs eh, ģeopolitisks jautājums. Kosova ir pret šādu ideju, jo Serbija un Bosnija joprojām nav atzinušas Kosovu. Un uh, šīs neatzīšanas politikas dēļ ir vairāki šķēršļi e, mūsu uzņēmumiem, nozarēm. Bosnija pat ieviesa vīzu režīmu Kosovai. Un mums nav bezvīzu režīms Schengenas zonām. Un tad nu ir jautājums, vai nav Ja nav šādas brīvas eh, cilvēku un preču pārvietošanās, tad kāda varētu būt šī reģiona loma? Un tad, nu, ideja par šo kopīgu uh, tirgu ir uh, ideja, kas aizstāja uh, šo tirgus politiku, un es vēlētos aicināt uh, jūs. Un mēs nu, ka ir jāveic šīs iekšējās reformas, mēs uh, izveidojam asociācijas nolīgumu, un mums ir ārkārtīgi svarīgi īstenot stabilizācijas un asociācijas nolīgumu un nezaudēt laiku tādos projektos kā kopīgais tirgus. Un es domāju, ka pēdējais jautājums to uzdeva Edvards Kukans. par seksuālās vardarbības upuriem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs un sensitīvs temats. Esmu to piefiksējis un, uh, kad atgriezīšos uh, Kosovā, runāšu ar valdību, ko mēs varētu paveikt vairāk, un uh, tā mums ir svarīga prioritāte valdībām. Atbalsts kara upuriem, neatkarīgi no dažādām grupām, uh, ir ļoti svarīgs, un pašreizais prezidents, arī iepriekšējais prezidents mm, to uztvēra kā prioritāti. Un tas ir arī bijušais, ār, ko, tas bija tas, ko sāka bijušais ārlietu ministrs aizsāka, nu, un es domāju, ka tiešām aizsāktais ir labākā platforma, kā risināt šo tēmu. Es Vēl atbildēšu uz pēdējo jautājumu. Mm, no Edvarda Kukana par, nu, viņš ir liels Kosovas un arī Balkāna reģiona atbalstītājs. Nu, jā, Kosova ir mm, tāda ļoti mm, mutuļojoša un dzīva sabiedrība demografiskās situācijas dēļ un arī iekšējā konteksta dēļ, kāds mums bija. Un iekšējais konteksts bija tāds, ka no 99. gada jūnija līdz 2007. gadam, un tur bija ļoti liela kopienas klātbūtne. Tas bija pirmais parametrs, kāpēc mēs bijām ļoti moderni un dzīvi un Otrs par, eh, aspekts ir tas, ka mums ir ļoti liela diaspora. Kosovieši ir no Norvēģijas līdz Dienvidu mm, Āfrikai, no Portugāles līdz ASV. Nu, un eh, šī iemesla dēļ es domāju, ka mūsu sabiedrība nav eh, tāda pati, kāda tā bija pirms 20 gadiem. Un mēs cenšamies izmantot šo sociālo kapitālu ne tikai, lai nu, uzlabotu ekonomisko situāciju, bet arī, lai pastiprinātu politisko kultūru Kosovā. Kas tad ir dialogs ar politiskajām partijām par svarīgiem ārpolitikas tematiem? Kā jau jūs zināt, bieži vien ārlietas mm, šī politika tiek izmantota kā platforma, lai risinātu iekšējās lietas un jautājumus. Bet es domāju, ka mums kā sabiedrībā joprojām ir vienotība un uh, sabiedrībā ir mm, ļoti daudz cerības un pateicoties šai, mm, šai vienotībai un mm, kultū, kultūras aspektam mums izdoties. Es, teik, es neteikšu Prištinā to, ko viņam vajadzētu darīt, bet mūsu parlamentā reizē mums ir diezgan labas demokrātiskās viedokļa apmaiņas. Paldies! Minderet as you say in your language. Uh, minister, thank you. Liels paldies, uh, ministra kungs. Liels paldies par jūsu atklātību šīs dienas diskusijās. Un mēs ceram, ka varēsim arī nākotnē ar jums diskutēt. Domāju, ka šī tikšanās mums visiem bija ļoti noderīga un vēlami jums daudz veiksmes pēdējos soļos virzoties uz vīzu liberalizāciju. Lielas paldies, ka varējāt ierasties. Alles gut, ja, danke. Ne? Right, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, līdz ar to varam ķerties klāt 18. darba kārtības punktam. Tas ir informatīvs punkts par AFET komitejas darba braucienu uz Pakistānu. AFET ad hoc komisija uz Pakistānu notika no 18. līdz 21. aprīlim, un mm, astoņi mūsu komitejas deputāti piedalījās šajā braucienā. Tātad eh, lieliski astoņi. Reizma Mikins, Jozo Radoš, uh, Amjad Bashir, Jean Lambert and me. Un arī es pats. Mūsu delegācijai bija jādodās uz Islumbādu, Pešavāru un Lahoru. Tikāmies ar ministriem, ar valdības pārstāvjiem, ar diplomātiem, eh, pilsoniskās sabiedrības un domnīcas pārstāvjiem. Misijas preses paziņojums ir atrodams Afet komitejas mājaslapā. Islumbādā mēs tikāmies ar Satā Džāsīsu, kurš ir īpašais uh, vēstnieks par ārlietām, viņš ir de facto ārlietu ministrs, tāpat ar Kuramu Dēdakānu, kurš ir um, ekonomikas ministrs, un viņš ir arī Eiropas Savienības un Pakistānas sadraudzības grupas pārstāvis ar Zadīku, kas ir asamblējas spīkeris, tāpat arī tikāmies ar ārlietu un senāta pārstāvjiem, un īsnībā mēs pirmo reizi tikāmies tādā kopīgā formātā, kas tika organizēts tieši šim pasākumam. Tikāmies arī ar ģenerālu Nešahānu, kurš ir īpašais drošības pārstāvis un ar trīs galvenajiem opozīcijas partiju pārstāvjiem. Imran Khan of the Pakistani movement. Tikāmies arī ar Imranu Kānu un Faruku Satā, kurš ir Gutarhida Kumāvī kustības pārstāvis. Un arī ar citiem um, pārstāvjiem. Pešavarā mūsu delegācija viesojās uh, ANO bēgļu komisariāta vietnē um, un tikāmies arī ar skolu, ko atbalsta Eiropas Savienība. Tikāmies arī ar um, provinces asamblēju pārstāvjiem. Un Lahorā pēdējā dienā delegācija organizēja tikšanās ar Ikbalkana kungu, kurš ir uh, Punžabas uh, provinces asamblējas spīkeris, un ar Šabazu Šarīfu, kurš ir Punžabas uh, galvenais ministrs. Tikāmies arī ar NVO cilvēktiesību komisiju no Pakistānas. Attiecībā uz politikas punktiem mēs eh, runājām par Eiropas Savienības un Pakistānas attiecībām, runājām arī par jauno strateģisko plānu, ņemot vērā samitu, kurš ir eh, šogad jāorganizē. Deputātiem bija iespēja arī apspriesties par kopīgi interesējošiem jautājumiem piemēram, Eiropas Savienības un Pakistānas drošības attiecības, uh, runājām arī par tiesiskumu un pārvaldības aspektiem, par pilson, pilsoņu sabiedrības un militārstu attiecībām, par Afganistānu un Ķīnu, arī par Krieviju un Līča valstīm, un spriedām arī par tādiem drošības aspektiem kā cīņa pret terorismu, konflikti šajā reģionā. Kopumā šis bija ļoti labi sagatavots brauciens, un es gribētu pateikties mūsu uh, mm, partneriem Pakistānā par viesmīlību. Tas būtu viss. Eh, tātad tas ir informatīvais stāstījums par eh, delegācijas Pakistānu, kas vēlas ko piebilst. Šanģāna kungs. Danžāna kungs. Paldies priekšādātāji. Jūs eh, sniedzāt ļoti labu informatīvo pārskatu. Manuprāt, šis brauciens bija patiešām interesants. Uh, Es vēlētos pateikties sekretariātām un komandai Isumbadā, kurš, kura sagatavoja mūsu um, brauciena plānu. Konteksts bija ļoti komplicēts, jo bija pieņemts augstākās tiesas spriedums par Panamas dokumentiem, un uh, šī lieta skar arī premjerministru. Līdz ar to ar premjeru Šarifu uh, mūsu tikšanās laikā mēs arī par to spriedām. Uh, Tāpat arī ir jāņem vērā, ka pārvietošanās uz vietas uh, ir mm, ļoti sarežģīta, bet tas mums ļauj arī labāk izprast, kas uh, ir svarīgākie jautājumi gan Pešavārā, gan arī citur. Mēs redzam, cik šī valsts ir uh, daudzveidīga un kompleksa. Pēc šīs vizītes, pēc uh, mm, informācijas iegūšanas, es domāju, ka darbojoties gan AFET, gan arī mūsu drošības apakškomitejā, mums noteikti vajadzētu padziļināti spriest par drošības jautājumiem. Varbūt tas būtu drīzāk darāms mūsu apakškomitejā. Eiropas institūcijas Pakistānā nevēlējās, lai mēs pārāk iedziļinātos šajos tematos. Galu galā mums ir jāspriež arī par citiem jautājumiem, ne tikai par drošību, bet šķiet, ka tieši drošības jautājumu ir pelnījuši mūsu vislielāko uzmanību. Varbūt nākotnē apakškomiteja varētu pieskarties, piemēram, kodojautājumiem, terorismam, un varētu runāt arī par reģionālajām problēmām. Uh, par, par Pakistānas robežu valstīm, par Afganistānu, kas vēl ar vienu ir ļoti um, konfliktu pilna uh, teritorija. Tāpat arī mums ir jādomā par militārismu Pakistānā, un tas noteikti nav vienkāršs jautājums, bet mums noteikti vajadzētu strādāt pie šiem punktiem, jo tas varētu labi papildināt uh, braucienā uzsākto darbu. Liels paldies Danžānkungam! Paldies arī, ka ievērojāt divas minūtes. Tagad Andrejs Mamikins. Te kungs, es eh, negribētu atkārtoties un teikt to, ko jau ir pateicis priekšsēdētais un eh, kolēģis Danžan kungs. Es gribētu atzīmēt trīs eh, svarīgus punktus. Pirmkārt, ļoti laba lieta, ka Eiropas Savienībā atbalstā izglītību Pakistānā. Mēs esam pabijuši uh, um, skolā meitenēm Pešavārā, un e, es neterēšu laiku stāstot, e, cik e, citīgas ir tas meitenes, cik, viņi, cik viņas studēt, mācīties gribošas, bet es gribu atzīmēt, cik tiešām tas ir liels varoņdarbs katram skolotājam un katrai ģimenei, kuras sūta meitenes uz šo skolu, jo radikāli islamisti faktiski var uzbrukt arī šai skolai katrā, katru dienu. Uh, un tiešām viņi katru dienu pildā šo, šo darbu, šo misiju. Uh, otrs aspekts pēc visām parunām ir uh, to, kā Pakistānas kolēģi aktīvi sāka apspriest jautājumu par brīvas tirzniecības uh, līgumu, un es esmu pārliecināts, ka ārlietu komiteja kopā ar ar starptautiskas tirdzniecības komiteju par to ir jādebatē un jādomā un jāvirzās uz, uz uh, priekšu. Un um, trešais aspekts, protams, uh, bēgļu problēmā mēs 10 km līdz, līdz, līdz Pešavārai esam apmeklējuši bēgļu nometni. Un, protams, kad tu runā ar cilvēku, kurš ir piedzimis pirms 25 gadiem šajā pašā nometnē, viņš ir piedzimis bēgļu ģimenē, un tagad viņš glābjas no uh, Talibāna kustības Afganistāna, Pakistānas teritorijā jau ar saviem bērniem – Nu, protams, šeit ir trūksts vārdu un, un, un mums vairāk uzmanības kolēģi jāveltā arī drošības situācija, ko principā jau atzīmēja Danžankungs. Un, un, un, un nobeigumā vēlētos eh, pateikties arī eh, Eiropas Savienības misijai un vēstniekam par uh, viņu darbu un vizītes um, organizēšanu. Paldies! Thank you, colleague Mamike. Paldies, Mamike. Have... Paldies, Mamike kungs, un tagad Bašīr kungs. Uh, although I had to cut my visit short. Kaut arī man uh, vajadzēja pārtraukt savu braucienu pēc pirmās dienas, man vajadzēja atgriezties. Šis brauciens bija ļoti labs, tas tika ļoti labi organizēts, un mums uh, izdevās tikties ar galvenajiem lēmumu pieņēmējiem. Uh, Nu, bez eh, šī premjerministra, kuram nācās eh, atteikties no tikšanās pēdējā brīdī, viņam bija ļoti svarīgs tiesas spriedums, bet mēs tikāmies ar ārlietu sekretāru, ar vēlēšanu komisijas priekšādātāju, ar Nacionālās asamblējas spīgeri, ar eh, komercsekretāru. Domāju, ka uh, vēlme kas tika izrādīta piedalīties sanāksmēs, tika augstamata pārstāvjiem, kā arī atklātība, izsakoties par eh, pilnīgi visiem tematiem, bija eh, ļoti iepriecinoša. Neviens temats netika uzskatīts par tabū, nekas netika eh, atstāts novārtā. Es domāju, ka tas ir apsveicami. Mums izdevās mm, veicināt attiecības starp Pakistānu un Eiropas Savienību. Tāpat uzskatu, ka strateģiskā partnerība, ko viņi vēlas panākt un uz ko mēs visi strādājam, ir um, ļoti vēlama. Un mēs arī nodevām uzaicinājumu premjeram Šarīfam viesoties pie mums. Es uzskatu, ka visas šīs tikšanās ir ļaušas veicināt izpratni un ir uh, ļaušas arī atrisināt dažādas konflikta situācijas. Kopumā lieliska vizīte, visi ieguvām ļoti daudz informācijas un vēlams būtu turpināt strādāt pie šiem jautājumiem. Vēl ir trīs kolēģi, kuriem ir kas sakāms - Radošs kungs, Lamberts kundze un tad Nīna Gila. Nāt kungs. Un arī poļu kolēģis Jurek kungs. Tas arī viss pieci kolēģi. Lūdzu, Radoškungs. Želi e, naš posjet, e, radi se o vrlo važnoj zemlji koja ima oko 200 milijuna stanovnika. Šī liela valsts. Ah, okay. E, hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Vi ste dobro sa... Paldies, priekšādātāji. U Pakistanu radi se o vrlo važnoj zemlji. Šī vizīte bija ļoti labi izplānota. Pakistāna ir nozīmīga valsts, kurā ir daudz iekšēju grūtību. Pēdējā varas maiņa bija demokrātiska, un mēs eh, ceram, ka nākotnē uh, tas eh, turpināsies. Šai valstī ir daudz problēmu ar Indiju, ar Kašmīru, tāpat tā ir arī Afganistānas kaimiņu valsts, un Afganistāna ir ļoti nestabila. Es vēlējos uzsvērt tikai vienu aspektu, mm, proti uh, likums par zaimošanu. Kamēr mēs bijām Pakistānā, trīs sievietes ieradās pie kāda vīrieša mājās, kuru pirms 12 gadiem apvainoja zaimošanā, un viņas viņu nogalināja. Tātad vāra un politiskās partijas ir ļoti pieticīgas, spriežot par šādiem jautājumiem. Mēs eh, norādījām uz šo problēmu, bet attiecības starp valstīm ir svarīgākas, un tieši tāpēc šī problēma netiek tik ļoti izcēlta. Ļoti daudz jauniešu ir nabadzīgi, tāpēc radikalizācija vēl ar vienu ir ļoti iespējama. Lielas paldies, tagad Džīna Lamberte. Paldies! Es piedalījos delegācijā kā Eh, delegācijas vadītājas. Esmu priekšādātāja delegācija par um, attiecībām valstīm no Dienvidu Āzijas. Es gribēju runāt par GSP plus uh, nolīgumu, kas ir noslēgts ar Pakistānu kopš 2014. gada. Viņi ir pieņēmuši arī mehānismu uh, attiecībā uz valdībām un provinču līmeni. Provinces tagad ir daudz uh, teikt, spēj, tiek spējīgākas, lai atteiktos no iepriekšējām konvencijām. Tieši to pašu mēs dzirdējām arī no reģionālajām provincēm, tādām kā Punžaba. Neatkarīgā cilvēktiesību komisija cita starpā arī teica, ka viņu prāt šis ir ļoti noderīgs mehānisms. Viņi ir novērojuši progresu attiecībā uz tiesību aktiem par uh, sieviešu tiesībām, vardarbību pret sievietēm, tāpat arī dažādām ar bērniem saistītām problēmām un citur. Uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot šo monitoringu sistēmu, lai varētu virzīties uz priekšu. Bija interesanti to visu dzirdēt. Šķiet, ka citas valstis neizmanto šādu mehānismu KSP plus īstenošanā. Runājām arī par Ķīnas un Pakistānas koridoru un par to, kāda ietekme tam varētu būt šajā reģionā un arī visā valstī. Daļēji šis koridors iet caur Baločistānu, un tiem, kuriem tas interesē, varu norādīt, ka Baločistānas delegācija šodien viesojas parlamentā. Ir paredzēta tikšanās pēcpusdienā, ja nu kādam tas interesē. Šie bija daži no svarīgākajiem tematiem, un gribu arī komentēt eh, zaimošanas jautājumu. Mēs eh, pirms ierašanās eh, pieredzējām to, ka parlamentā tiek pieņemta mm, it kā vēsturiska rezolūcija, kur ir runāts par grozījumiem likumā. Protams, netiek pilnībā atcelts šis likums, bet mums noteikti vajadzētu sekot līdzi šim jautājumam un notikumu attīstībai, ja būs kaut kādi notikumi. Vēls paldies tagad Nīna Gila. Paldies, priekšādātāji. Es piekrītu kolēģiem, kas teica, ka šī vizīte bija ļoti interesanta. Apsveicu arī to, ka eh, mums bija iespēja piedalīties šajā delegācijā. Priecājos, ka no Pakistānas puses tika izdar, izrādīta vēlme iesaistīties dialogā. Šīs sanāksmes bija visas ļoti informatīvas, bet tieši sanāksmes ar pilsonisko sabiedrību man sniedza visvairāk informācijas. Mēs eh, atceramies šīs problēmas, eh, ko pieminēja organizācijas proti cilvēktiesības un eh, vārda brīvība. Gribētu papildināt zaimošanas jautājumu. Tikai divas dienas pirms mūsu ierašanās tika nolinčots kāds students tikai tāpēc, ka viņu apvono, apvainoja zaimošanā eh, sociālajos mēdījos. Tāpat ir arī citi gadījumi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu saprast, kā tieši rīkoties, ņemot vērā šo neiecietību pret reliģiskajām minoritātēm. Šķiet, ka tiesu sistēma nespēja atrisināt šīs problēmas un valdībai vajadzētu iesaistīties. Uzskatu, ka zaimošanas likums tiek piemērots pārāk plaši. Šeit vajadzētu paredzēt daudz uh, spēcīgākas garantijas vārda brīvības aizsardzībai. Varu papildināt eh, Džīns Lamberts teikto par GSP. Mēs noteikti varētu to izmantot kā svīru, lai risinātu šīs problēmas. Uzskatu, ka mums vajadzētu arī saņemt eh, informāciju un redzēt, vai kaut kas tiek darīts. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji arī par to runāja. Tāpat arī tika minēts finansējums no līča un uh, citi mums nozīmīgi jautājumi. Mums vajadzētu mēģināt šeit kaut ko darīt. Paldies! Liels paldies, kolēģi! Arvien vairāk kolēģi vēlas izteikties. Vēlējos norādīt, ka esam jau iekavējuši par 15 minūtēm. Mums ir paredzētas vēl debates par Latīņu Ameriku, un sākas arī darba grupas sanāksme 12.30. Es vēlētos, lai mēs pārāk neiekavētu. Tagad nākamais Jurek kungs. Paldies, priekšādātāji! Vēlētos pavisam īsi pajautāt par to, vai ir saņemta kāda jauna informācija par Asī Bibī lietu. Gribētu arī norādīt, ka kontaktos ar Pakistānu mums vajadzētu mūsu sarunu vedējiem norādīt, ka šīs attiecības uh, vienmēr ir saistītas ar islāmu. Tātad Pakistāna tiek uzskatīta par uh, plurālu sabiedrību rietumos. Um, ģenerālis Mušarafs ir ieviesījis autoritārismu, protams, mums ir jāatcerās par Butānas ģimeni, bet tā vienmēr ir bijusi pluralistiska valsts, un mēs redzam, ka pastāv arī kristietība šajā valstī, bet šī asībībī lieta noteikti izmaina sabiedrības viedoklī par kristiešiem. Politiķiem vajadzētu būt par to informētiem. Galu galā ir ļoti daudz politiķu, kas ir saņēmuši draudus. Šie draudi neatņem viņiem atbildību. Es vēlētos saņemt vairāk informācijas, ja jums tāda būtu. Mr. Jurek. Jureka kungs. Jureka kungs. Mans ieteikums būtu apspriesties privāti mazliet vēlāk. Man ir informācija par šo tēmatu. Nedomāju, ka tagad šādā publiskā sanāksmē ārlietu komitejā vajadzētu par to runāt. Tas ir tādas um, slepenās diplomātijas jautājums. Es varu jums uh, pastāstīt vairāk, ja jums ir interese par šo punktu par Pakistānu. Tagad uh, Zafko kundze. Paldies priekšādātāji. Izteikšos īsi, jo jūs jau ļoti labi izklāstījāt visu par mūsu vizīti savā ievadvārdā. Es gribētu runāt par 16 miljoniem sieviešu, kas nav reģistrētas sieviet vēlēšanām un kurām nav ID karšu. Uzskatu, ka šai problēmai vajadzētu sekot līdzi. Gribētu arī pievienoties saviem kolēģiem, kas runāja par drošības jautājumiem. Tie ir ļoti smagi. Tāpat arī vajadzētu atcerēties par bēgļiem, kas tiek sūtīti atpakaļ pēc eh, vairākiem gadiem. Tika runāts arī par meitenēm, kas nedrīkst doties uz skolu un kas saskaras ar milzīgiem drošības jautājumiem. Un varbūt pie šiem jautājumiem vajadzētu pieturēties. Paldies tagad Nāta kungs. Es vēlējos saprast, sociālo situāciju Pakistānā. Pakistānai ir ļoti liela ietekme. Tātad te ir runa par Talibāna doktrīnas uh, apakšpunktiem, par uh, doktrīnas pārstāvjiem, kas tiek apmācīti skolās Afganistānā. Tāpat Ir arī slepenie dienesti, kas darbojas Pakistānas armijā. Un tas viss ir smagas radikalizācijas iznākums. To visu izrēsa tieši medreses, kas ir ļoti nozīmīga islāma radikalizācijas daļa. Protams, ka visvairāk cieši Pakistānas tausta, bet ja mēs paskatāmies uz sociālajiem fenomeniem, tad Tas ir daudz uztraucošāk nekā politiskā situācija vai pie varas esošās ģimenes. Paldies, un tagad Mihēls Gālers. Jā, paldies pavisam īsi. Man ir žēl, ka es eh, nevarēju doties šajā braucienā, bet eh, man ir viens jautājums, kas attiecas uz Nīnas Gilas teikto. Viņa pieminēja eh, šo sievieti, ar kuņu, kuru viņa bija tikusies. Jautājums, vai šī Ahmādī minoritāte ir vienīgā, kas ir iekļauta atsevišķā vēlēšanas sarakstā. Es jau vairāk kārt par to esmu runājis, esmu paudis kritiku. Pagājuši, kad no ministras dzirdēju, ka šis atsevišķais vēlēšana saraksts Ahmādiem ir atcelts un ka viņi tagad ir iekļauti kopējā vēlētāju reģistrā. Vai jūs esat eh, saņēmuši kaut kādu papildu informāciju, tad, kad jūs tikāties ar vēlēšanu komisiju? Attiecībā uz šo jautājumu tad man ir jāskatās uz kolēģiem. Es īsti neatceros, ka kaut kas tāds tiktu pieminēts. Šķiet, ka neviens neko neatcerās. Es atvainojos priekšādātāji, mēs runājām par jūsu rekomendācijām, tad, kad uh, Mihāls vadīja vēlēšanu novērošanas misiju. Viņi bija iekļauši šīs rekomendācijas eh, likumos, bet tās netika īstenotas. Tāpat arī bija vairākas rekomendācijas, kas nebija ņemtas vērā. Mēs aicinājām, lai līdz nākamajām vēlēšanām šīs rekomendācijas tiktu ievērotas. Paldies, kolēģi! Es gribētu jūs arī informēt, ka Mihēla Gālera darbu vairāk kārt eh, slavēja. Tas nozīmē, ka Mihāls patiešām ir paveicis labu darbu, vadot eh, vēlēšanu novērošanas misiju. Tagad, vai kādam vēl ir komentāri? Ja nē, tad varam ķerties klāt 19. darba kārtības punktam Eiropas Savienības politiskās attiecības ar Latīņu Ameriku. Šī ir ziņojuma projekta izskatīšana. Tas ir iniciatīvas ziņojums par Eiropas Savienības politiskajām attiecībām ar Latīņamerikas un Karību reģionu valstīm. Mūsu kolēģis Havī Lopes no sociāldemokrāta grupas ir referents, un bez liekas kavēšanās dosim viņam vārdu. Vēlējos atgādināt kolēģiem, ka ir paredzēts seminārs par sektarienāsmu tuvajos austrumos un Ziemeļā Afrikā. Tas sāksies pulkstens 12.30 šajā pašā telpā. Un uh, tas nozīmē, ka mēs nedrīkstētu pārāk aizkavēties. Tagad vārds Lopes kungam. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es uh, Pavisam īsi jūs informēšu par to, kāpēc tika gatavots šis ziņojums un kādus kritērijus mēs piemērojām, tad, kad mēs to gatavojām eh, tieši par saturu un kāda ir eh, šī eh, ziņojuma jēga. Mērķis bija izteikties par attiecībām ar Latviju Ameriku, Pirms sešiem gadiem bija Sala Frankas ziņojums šeit parlamentā, bet pēdējos sešos gados ļoti daudz kas ir noticis gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Ir bijušas būtiskas izmaiņas, bijušas krīzes. Toreiz eh, mums arī vēl nebija ārējais darbības dienests, tātad daudz kas ir mainījies, un tagad uh, Eh, pēc eh, Brexit referenduma eh, izmaiņas turpinās. Latvijā-Amerikā ir bijusi ekonomikas izaugsme, uzplaukums pēdējos gadu desmitos. Daudz kas ir mainījies, kas arī ietekmē attiecības starp mūsu kontinentiem. Tātad ir bijušas būtiskas pārmaiņas uh, bet ir arī kopīgas vērtības eh, un mūsu sadarbība balstīta uz kopīgām interesēm. Un tas, kas ir noticis starptautiskā arēnā, arī noteikti ietekmē mūsu attiecības. Par to visu ir runāts ziņojumā, eh, arī runājot par jauno valdību Vašingtonā. Un Eiropas eh, Savienība noteikti būs spiesta meklēt uh, spēlētājus pasaules arēnā, kam ir uh, mūsu vērtības, kas iestājas par uh, atvērtu sabiedrību, par daudzpusējām sarunām, par zināmām vērtībām arī ārpolitikā. Un vienlaikus mums ir arī kopīgi mērķi ar Latīņu Ameriku. Šis ziņojums tiek veidots uh, horizontāli un konstruktīvi, tas mums ir svarīgi. Mums būtiski ir arī tas, lai jaunā uh, starptautiskā uh, situācija tiek ņemta vērā un šīm attiecībām tiktu piemērot augstākā prioritāte padomē. Tagad par konkrētiem priekšlikumiem. Jā, es jau runāju par to, kāds mērķis ir šim uh, ziņojumam. Ir gaidāmi jauni nolīgumi, politiskā vienošanās ar Kubu, uh, reģionālā ietekme, Merkursūra uh, vienošanās ekonomikas jomā un tirzniecības vienošanās ar Čīli un Meksiku. Bet nav runa tikai par šīm oficiālajām vienošanās par uh, šiem dokumentiem, bet arī par mūsu kopīgiem mērķiem, piemēram, ārlietas, ārpolitika, tā ir viena lieta, bet ir arī paredzēti citi kopīgi pasākumi, kopīgi mērķi. Uh, mēs vēlamies um, veicināt izaugsmi, uh, godīgu pārdali, cīņu pret nodokļu paradīzēm, jāiestājas par dzimumu līdztiesību, uh, un e, jāaizsargā mazāk aizsargātās sabiedrības grupas e, drošība. Eiropā ir zināmas problēmas, terorisms, un Latviņamerikā ir problēmas e, drošības jomā runā saistībā ar narkotiku, kontrabandu un tirzniecību. Mēs norādam arī uz to, ka Mums ir e, tiešām ļoti institucionalizētas attiecības, ir ES LAK samits, ir Eurolat parlamentārā asambleja, ir e, intensīva attīstības sadarbība, arī par to mēs runājam šajā ziņojumā, un par to būs arī atzinums no DEVE komitejas. Ir dažādas konkrētas problēmas, kas šeit tiek pieminētas, piemēram, miera process Kolumbijā, attiecības ar Kūbu, tie ir tādi konkrēti gadījumi, visā citādi mēs eh, runājam vispārīgāk par mūsu attiecībām. Noslēgumā gribētu vēl pateikt, ka šis ziņojums uh, uh, ir jēgpilns, uh, ja tas uh, tiks pieņemts līdz uh, rudenim, jo uh, tad uh, rudenī ir gaidāms EU lak uh, samits Salvadorā un ārējās uh, darbības dienests arī strādā pie jaunas stratēģijas attiecībām ar Latīņu Ameriku. Būs arī atzinums par Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku būs jāpanāk konsens par šo ziņojumu, lai panāktu plašu atbalstu bet jāatceras arī, eh, kas ir gaidāms rudenī, un šis ziņojums dos būtiski ieguldījumu mūsu attiecību veidošanā ar Latīņu Ameriku. Vienmēr nebija vienkārši, bet es domāju, ka varēsim labi sadarboties ar pārējām politiskajām grupām pie šī ziņojuma. Paldies, eh, Lopes kungs! Eh, mums ir septiņi kolēģi, astoņi, kuri deviņi Nē, Nāta kungs jau bija pierakstīts. Tātad astoņi kolēģi grib izteikties, un uh, man šķiet, ka nākamo 45 uh, minūšu kopīgā valoda būs uh, spāņu valoda. Sāksim ar Degrandes kungu. Paldies priekšsēdētāji, paldies referenta kungam par to, ka viņš izskaidroja uh, šī ziņojuma galvenos aspektus, viņš runā arī par konsensu, tas noteikti būs ļoti labi, ja varēsim rast vienošanos uh, šeit parlamentā. Ziņojums ir pozitīvs, bet uh, mēs ar grozījumiem tomēr vēl centīsimies uh, zināms aspektus uzlabot. Šis tas ir arī jāizlabo. Un um, daži grozījumi būs vērsti uz tādām lietām, uh, kurās eh, ir jānošķir pozitīvie un negatīvie aspekti. Piemēram, vajadzētu izteikties arī par Venecuēlu. Uh, Šis parlaments ir ļoti skaidri izteicies par situāciju. Otrakārt, mēs nevaram vienkārši konstatēt, ka ir reģionālie instrumenti. Mums vajadzētu norādīt arī uz trūkumiem, problēmām un iespējamiem risinājumiem. Merkusūra sakarā ir skaidrs, ka šeit ir lielas uh, iespējas. Uh, varas maiņa Argentīnā, Brazīlijā, bet nedrīkstam aizmirst uh, ka pēdējā notikuma attīstība arī saistībā ar Brexit uh, uh, ietekmē zināmas Latvijas-Amerikas aspektus. Runājot par vārdarbību sabiedrībā, tas ir saistīts arī ar to, ka sabiedrības struktūras nav pietiekami spēcīgas, kā piemēram Salvadorā. Tad tādas uh, pseido-demokrātiskas uh, um, prakses, kas uh, tomēr uh, zināms sabiedrības slāņus uh, diskriminē. Um, jā, parlaments jau ir izteicies par šiem jautājumiem. Tas visas ir tēmas, kas būtu jāskata. Tās ir uh, pelnījušas, ka tās tiek skatītas neatkarīgi un rūpīgi socioekonomiskie jautājumi. Tur mums vajadzētu um, raudzīties, lai mūsu kopīgās vērtības un principu tiktu pietiekami respektēti. Daudzas lietas ir ļoti labas, bet um, pilnīgi noteikti ir vajadzīgs investīciju ietvars. Bet tad uh, nodokļu politika, inflācija, izaugsmas politika, uh, Eh, juridiskā noteiktība, ilgtermiņa investīcijas, tās ir jāpiesaista, situācija cilvēktiesību jomā, populisms, vardarbība pret sievietēm, terorismu apkarošana un sadarbība arī attīstības sadarbības jomā. Jo pretējā gadījumā eh, zināmas valstis, kā piemēram Kolumbija un Peru, uh, cietīs, jo tām ir ļoti nepieciešams vajadzīgi, eh, nepieciešams mūsu atbalsts, jo ir bijušas dabas katastrofas ar lieliem postījumiem. Paldies, un tagad Tanaka kungs, lūdzu, Čārls. Jā, patiesībā es nepieteicos runāt. Mēs vienmēr pierakstām jūsu vārdu sarakstā. Jā. Uh, man drīz būs vēlēšanas manā valstī, bet es vienmēr esmu no mūsu grupas atbalstījis spēcīgas attiecības ar eh, Latīņu Ameriku, un es apsveicu referentu eh, Javieru Lopesu par viņu darbu. Atgriežoties pie tā, kas pirms pāris gadiem tika teikts, ka IKP rādītāju ziņā Latīņa Amerika kopā ir tikpat uh, liela kā Ķīnas tautas republika. Tā ir. Uh, um, Tas ir kontinents, kam, uh, ar kur mums ir kopīgas vērtības, uh, mēdī neatkarība, um, vēsturiskas saites uh, caur Spāniju un Portugāli. Uh, un es bieži esmu bijis Latīņamerikā, devies uz turieni, jo īpaši Čīlē un Argentīnā un Kolumbijā esmu bijis, un, protams, es eh, atbalstu attiecību stiprināšanu ar šo kontinentu, bet, protams, ir eh, šie jaunās paudzes uh, brīvās tiesniecības nolīgumu eh, starp Čīli, Meksiku un Eiropas Savienību, un cerams, eh, Merkusur darījums tiks atjaunots, un manai valstī ir ļoti skumji, kas tikko sāka gūt eh, ieguvums no šiem tiesniecības nolīgumiem, ka Brexits notiks tad, kad uh, um, tiks noslēgta vienošanās uh, ar Merkosūru un uh, Lielbritānijai būs jāsāk no jauna viss šīs sarunas. Nesen runāju ar Dominikas Republikas uh, vēstnieku apvienotā karalistē, lai varētu tikties ar tiesniecības ministru, jo ir pat uh, partnerattiecību nolīgumi ar Karību un um, Latīņamerikas valstīm. Uh, Eh, kas būs jāpārdiskutē eh, un jāpārslēdz eh, pēc Brexita. Bet es personīgi un mana grupa tiešām atbalstīs ciešākas attiecības, tas ir skaidrs un acīm redzams, ka Latīņamerikai ar mums ir daudz kas vairāk kopīgs nekā a, mums ar Ķīnas Tautas Republiku. Paldies, un tagad Nārta Kungs lūdzu. Javiera Lopesa ziņojums man šķiet ļoti labs, bet gribu atsaukties uz dažiem svarīgiem punktiem. Pirmkārt, eksplozīvā situācija Venecuēlā. Par to ir jārunā, jo mums ir darīšana ar tiešām dramatisku situāciju. Labākajā gadījumā uh, būs atvērta konfrontācija sabiedrībā, un sliktākajā gadījumā tā būs militāra iejaukšanās, jo šeit ir runa par nepārtrauktu valsts apvērsumu, kur īsteno Maduro. Un tā izsakoties, es vēl izsakos pieklājīgi. Un, protams, ka ir jārunā par korupciju. Tas tiek darīts, tas ir tāds iesakņojies ļaunums Latīņamerikā. Amerikā un tas ir jāskata arī saistībā ar skaidru varas dalījumu, un tieslietu sistēmai ir jāspēj uh, efektīvi cīnīties pret korupciju. Pēdējais punkts - Kuba. Vienošanās starp Eiropas Savienību un Kubu liek eh, man, uh, uh, maigi sakot, reaģēt skeptiski. Kubas valdība uh, Eh, darbojas ne tikai balstoties uz represijām, bet eh, armija būtībā kontrolē visu eh, sabiedrību. Ir atsevišķa nodaļa, kas patiesībā ir tā, kas valda Kubā, gan militāri, gan ekonomiski. Un Kubas sakarā vēl ir jāsaka arī tas, ka vienošanās nav nošķirama no uh, Uh, progresa, pamat brīvību un cilvēka tiesību jomā. Mēs nedrīkstam šīs vērtības uh, um, uh, aizmirst. Nevar runāt tikai par ekonomisko attīstību, ir jādomā arī par to, kā politiski valstī attīstīties, un tam būtu ļoti uh, liela nozīme jāpievērš. Paldies tagad Kosovo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos referentam par šo ziņojumu projektu, kurā ir ļoti daudz pozitīvu elementu. Mēs atbalstām to, ka šeit eh, labi tiek atspoguļota reģionālā situācija, bija, tiek arī uzsvērts, ka attiecības ar uh, eh, eh, cilvēku ir ļoti svarīgas, ir vēl lietas, kas uh, nav tik precīzi uh, izklāstīts, piemēram, kā tad būs ar uh, abu reģionu tuvināšanos. Šeit es domāju dažādus tirzniecības noliegumus, kas tomēr ir ļoti ideoloģiski iekrāsoti mūsu prātu un nenāk tautai par labu. Uh, Par eh, dažām valstīm tiek konkrēti runāts, par citām netik ļoti konkrēti. Es domāju, piemēram, šeit preses brīvību. Žurnālisti tiek nogalināti Latvijā, Meksikā vakar. Uh, bija atkal gadījums, kad cilvēki tika nogalināti un atkal pazūd cilvēki, un cilvēktiesību aktīvisti arī pazūd vai tiek nogalināti. Un um, ir arī spēki, kas uh, grib apturēt miera procesu. Gracias. Paldies. Ūtas un kungs no zaļajiem lūdzu. Jā, paldies. Es arī gribētu pateikties referentam. Viņš ir piedāvājis mums ļoti labu tekstu. Uz šī pamata mēs noteikti varēsim ļoti labi sadarboties. Šis ziņojums nāk īstajā laikā. Uh, jo Eiropas parlaments, kā jau referents to atzīmēja, eh, šeit var eh, raidīt svarīgu signālu un dot stimulu eh, tālāk attīstīt Latīņa Amerikas un Eiropas Savienības sadarbību un ir jāveido uh, Um, kopīga rīcība starptautiskās situācijas kontekstā, jo relakcionāli spēki cenšas ierobežot daudzpusējo sadarbību šeit Eiropa un Latīņamerika noteikti var pārstāvēt tādu dinamisku rīcību. Šeit es domāju Parīs nolīgumu, ANO un tā tālāk. Tas viss ir ļoti svarīgi. Turklāt uh, Eh, varam arī eh, tās lietas, kas Eiropā ir labi izdevušās, eh, nodot tālāk, piemēram, šeit varētu pieminēt Kolumbijas miera procesu un nolīgumu ar Kūbu. Tas dos tādu jaunu lomu Eiropas Savienībai šajā kontekstā, un uz tā balstoties mēs varam strādāt tālāk. Jā, mēs noteikti varam šeit piepilst arī uh, vēl citas lietas, kas ir interesants, piemēram, cīņa pret nodokļu nemaksāšanu, eh, cīņu par lielāku dzimumu līdztiesību. Mēs redzam, ka šeit ir eh, regress un tad parādu jautājums. Uh, ir šeit piedāvājums par parādu restruktūrāciju. Latvija Amerikai šeit Eiropa arī varētu iesaistīties. Uh, un referents runā arī par dzimumu līdztiesību. Šeit noteikti varam mūsu sadarbību vēl ciešāku veidot. Ir Stambuls konvencija, piemēram, Eiropas padomē un citi instrumenti, kas varētu panākt progresu. Te mēs noteikti varēsim sadarboties. Tie bija tikai daži elementi, kas noteikti būs būtiski. Paldies! Jā. Paldies! Un pēdējie trīs runātāji - Sala Frankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam. Šis ir ļoti labs pamats tālākai eh, sadarbībai eh, mūsu attiecībām ar Latviju-Ameriku. Šis ir arī ļoti būtisks brīdis, jo ir gaidāms celāks samits. De Grandes kungs eh, jau pauda mūsu politiskās grupas pozīciju, varu viņam tikai piekrist. Gribēju tikai uzsvērt vēl dažus atsevišķus aspektus, kuri būtu jāpapildina. Stratēģiskās eh, divpusējās attiecības starp eh, mūsu reģioniem ir ļoti nozīmīgas tika jau uzsvērts, eh, turpināt strādāt pie Eiropas Savienības un Merkusur nolīguma. Decembrī mūs gaida liela iespēja. Mums vajadzētu noteikt skaidru laika ietvaru un ļoti skaidri paust arī mūsu vēlmi, ka tad uh, mēs vēlētos arī drīzu šī nolīguma ratifikācija Meksika un Čīle mums vajadzētu atbalstīt to, ka tiek strādāts pie šī nolīguma, bet mums vajadzētu Uh, noteikt uh, termiņu, komisija un ārējās darbības dienas tam vajadzētu noteikt ratifikācijas termiņu. Tālāk attīstības sadarbība. Ir skaidrs, ka arī valstis, uh, kurās ir vidēji ienākumi, arī vajadzētu paredzēt iespēju sniegt attīstības palīdzību, un mums ir jāpārstrādā uh, šīs vienošanās un visbeidzot jāmeklē mehānisms, kā jau tas tika teikts, Latīņamerikas samita sekretariāts eh, varētu metodiskākā veidā veidot mūsu sadarbību. Un tagad es jau noslēgšu savu uzstāšanos, kuras, eh, eh, tātad kas tiek teikts par tālākajiem termiņiem Runājot par ārējā darbības dienesta darbu, tam būtu jānotiek paralēli mūsu darbam šeit parlamentā. Mēs šeit varētu kopīgi strādāt pie tā, lai institūcijas uh, iet vienā virzienā. Paldies, Rasiskungs, lūdzu. Relatāru. Paldies par doto vārdu. Es vēlētos arī uzteikt referentu. Es domāju, ka viņš ir Eh, izveidojis labu pamatu turpmākam darbam, kas vēl jāveic, un jau tika teikts, ka ir eh, ārkārtīgi svarīgi pievērsties situācijai Venecuēlā. Tas noteikti ir viens no nopietnākajiem gadījumiem, kad netiek ievērotas cilvēktiesības Latīņamerikā šobrīd, un ir centieni izveidot eh, īstenu diktatūru. Ja mēs paraugāmies uz neseno dienu notikumiem, uh, tie skaidri norāda, ka ir šis mm, lēmums izveidot asambleju, kurai nebūtu mm, atbilstīga juridiska pamatu un netiktu pārstāvēta Venecuēlas cilvēku grība. Un mm, mums ir jāatspoguļo šīs lietas ziņojumā. Otrakārt, kaut arī es piekrītu pamatlietām, uh, Es domāju, ka mums vajadzētu rūpīgāk pievērsties ekonomiskās situācijas analīzei Latīņa Amerikā, jo nu, visas valstis ir vienlīdz atvērtas sadarbībā ar Eiropu. Un es domāju, ka mums būtu svarīgi paraudzīties uz šīm atšķirībām un censties tās pārvarēt. Tāpat ir e, dažādi jautājumi, kas jārisina ar citām Latīņa Amerikas valstīm. Nu, netika nopietni kā Venecuēlā, bet mm, eh, ir. Un arī korupcijas jautājums jārisina. Mums tam ir jāpievēršās. Eiropai ir jāstāv līdzās tiem, kuri cīnās pret korupciju strateģiskās sadarbības ziņām, kā jau tika nu pat pieminēts. Sala Frankas kungs to teica, daudz kas vēl ir jāpaveic. Un nu, nu, Sala Franka kungas sagatavotajos ziņojumos bija redzams tas, ka vēl daudz darba izdarāms. Mums ir jāatgriežas pie vairākiem tematiem, kas bija pieminēti viņa ziņojumos. Liels paldies un visbeidzot Milan Mona kungs. Paldies uh, referentam par paveikto darbu. Es domāju, ka mēs e, esam vienisprātis, e, visi tie, kas uzstājās, es pats arī uzskatu, ka ziņojums ir pozitīvs, bet es vēlētos minēt dažus konkrētus aspektus, kurus jau pieminēja Sāla Frankas kungs. Pirmais un otrais punkts, e, kur ir runa par pašreizējām perspektīvām un konjunktūru. Es domāju, ka mēs varētu teikt, ka ir arī citas ekonomiskās kultūras saites, vēsturiskās saites, jo pretējā gadījumā mēs varētu piemērot tieši tādu pašu perspektīvu ar, ar citām um, pasaules valstīm, bet mums ļoti ciešas attiecības ar Latīņu Ameriku. Mēs esam tādi dabiskie sabiedrotie. Un es domāju, ka šis eh, īpašais eh, mūsu attiecību raksturs būtu te jāiekļauj. Un es domāju vēl, ka bez eh, Latīņa Amerikas ir vēl citi part strateģiskie partneri - Brazīlija un Meksika. Mm. Un arī viņus mēs varētu izcelt. Kā Salfrankas kungs teica, mums jābūt nedaudz ambiciozākiem attiecībā pret Meksiku. Jāmēģina sākt pārunas mm, līdz šī gada beigām. Mēs esam atbrīvojušies no tētipa pārunu jautājumu, jo tās ir ie, iesaldētas, bet nu, mums ir jārunā arī ar Meksiku un Čīli. Merkosūram arī vajadzētu veltīt atsevišķu pā, punktu 18. vai 25. bet nu piektais punkts būtu jāizstrādā ambiciozāka 20. punktā. Nu, tur ir kaut kas, kas man īpaši skāra, un uh, tur ir runa par šo samitu un uh, ģenerāla sekretāru, jo nu te jau nav arī runa tikai par samitiem. Uh, Un sekretariāts laikam arī nepārvalda šīs lietas, bet nu, te es arī likšu punktu. Te nav sekretariātam uzraudzības uh, uzdevums. Viņi neko nepārauga. Un vēl vajadzētu runāt arī par uh, klusā okeānas aliansi. Tas mm, tur ir liela dinamika. Mēs uh, varētu lūgt Mogarīnī kundzei jautāt, kāpēc mēs nevarētu būt arī novērotāji šajā klusā okeāna alianses eh, jomā. Jā, nu tagad mani aizvietos, un es domāju, ka būtu labi, ja eh, referents arī varētu tagad izteikties 3-4 minūtes. Lielas paldies! Visu pirms es vēlētos pateikties par kritiku un eh, kā arī uh, ziņojāt man par trūkumiem un uzlabojumām lietām. Lielā mērā es piekrītu tam, kas eh, tika teikts no visām grupām. Es vēlējos vien pievērsties noteiktām detaļām, par kurām mēs noteikti varēsim vēl turpināt darbu turpmāko nedēļu laikā. Eh, vienmēr bijis jautājums par Venecuēlas jautājumu, tas ir rada satraukumu, es jums piekrītu, un mēs arī parlamentā esam par to domājuši. Un izstrādājot tekstu, bija jāraugās, lai vienlaikus mēs varētu runāt par rezolūciju, kas pagājušā nedēļā tika tie, pieņemta par Venecuēlu. Un tad, kad tā tika pieņemta, uh, ar ļoti lielu vairākumu, tad ir jāraugās, kas tad ir tie kriteriji, kurus vēlamies izmantot, runājot par situāciju, kas ir tik satraucoša šajā valstī. Bet mm, tāda bija mūsu doma, ka mēs vēlējāmies respektēt noritošās pārunas, kas bija svarīgas parlamentam, lai pēc tam skatīties, kā tad mēs varētu risināt šo jautājumu. Daudz kas ticis teikts Un nu, tas bija ļoti svarīgi. Nu, vēlētos pievērsties dažiem elementiem. Protams, ir jārunā par korupciju, tiesiskumu. Bija jautājums arī par presi un tās brīvību. Vairāki kolēģi runāja par Meksikas gadījumu, Kubu, iekšējām problēmām. Un eh, situācija Meksikā tika uzsvērta vairākas reizes, jo tā mums visiem ir svarīga valsts. Un es vēlētos teikt, ka es piekrītu kolēģi teiktajam par to, ka mums ir jāstrādā kopā lielās daudzpusējās organizācijās, mums ir jāstrādā ar Latīņa Amerikas valstīm. Uh, tas noteikti ir viens no mūsu strateģiskajiem sabiedrātajiem, un mēs mm, vēlamies ar viņiem sadarboties turpmāk, jo mums ir tāda pat, tāds pats lietu redzējums un arī institucionālais, ekonomiskais, politiskais mm, jautājumu klāsts. Nu, un arī tad vēl runājot par laika grafiku un šo rudeni. Uh, Nu, ir eh, vairākas lietas, kas vēl jāprecizē eh, ziņojumu, jāpieņem eh, līdz samitam pirms tā, un mēs domājam, ka pēc diskusijām komitejā būs iespējams to pieņemt pēc samita. Un visbeidzot, un te es tiešām lieku punktu, uh, ir e, iztrūkstošas lietas ziņojumā, bet nevaram visu uzrakstīt, jo ir ierobežojumi. Jūs jau to ļoti labi zinat, e, godātie kolēģi. Piecās lapusēs e, izstrādāt izsmeļošu ziņojumu par Latīņu Ameriku ir neiespējami, bet es ceru, ka es varēšu turpināt strādāt pateicoties jūsu atbalstam. Lielas paldies referentam! Varu jūs informēt, ka ziņojumu ieslēg, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 11. maijas pulksten 12, un ar to arī noslēgam šo punktu, nonākam pie dažādi jautājumu, un informēšu jūs, ka nākamās sanāksmes norise būs 29. 30. maijas, un tagad jautājums par sektoriālismu vidus vidējos austrumos, seminārs un sagatavosim, sagatavosimies runātāju uzņemšanai.